Buongiorno a tutti. Labdien visiem. Sāksim mūsu sanāksmi. Sākumā priekšsādātāja paziņojumi. 2018. gada 2. oktobrī netika apstiprināts neviena steidzamības rezolūcija, bet novembrī savukārt pagājušajā nedēļā tika apstiprināta trīs ārkārtas rezolūcijas. Pirmā ir saistīta ar Vietnamu, jo īpaši politisko, politieslodzīto situāciju. Otrs, otra rezolūcija ir saistīta ar cilvēktiesību situāciju Kubā un treškārt cilvēktiesību situāciju Bangladešā. Kā jūs visi zināt, tad šodien sākas cilvēktiesību nedēļa, ko Eiropas parlaments nolēma organizēt par godu 70. gada dienai vispārējai cilvēktiesību deklarācijai. Tā būs pirmā jebkad organizētā tematiskā nedēļa, ko organizējas Eiropas parlaments, un nedēļas gaitā uh, Daudzas parlamenta delegācijas un uh, parlamenta deputāti organizēs uzklausīšanas par godu šai uh, gada dienai, kas būtu sasaistīti ar viņu zināšanu un darbības jomu un cilvēktiesībām. Tādēļ es gribētu no sirds pateikties uh, visiem uh, priekšsēdētājiem, uh, komiteju un delegāciju koordinatoriem un vadītājiem un pašām delegācijām, kas uh, šonedēļ tik aktīvi strādās. Un uh, kopā sanāks ļoti plašs uh, ar cilvēktiesībām saistīto ieinteresēto pušu klāsts no visas pasaules, augsta līmeņa viesi no starptautiskām organizācijām, tajā skaitā Mišela Bašelē, kas ir uh, ANO uh, cilvēktiesība augstā komisāre, kā arī uh, Fatū Bensūda, starptautiskās krimināltiesas prokurore. Uh, Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Gebējus kungs, kā arī Āfrikas um, cilvēku un tautu tiesību komisijas pārstāvi, kā arī stā, Ameriku komisijas pārstāvi un sadarbībā ar Eiropas komisiju un ārējās darbības dienestu Ieradīsies uh, no visas pasaules pie mums vairāk nekā 100 NVO pārstāvi, kas piedalīsies dažādos pasākumos, kur dalīsies ar savu pieredzi reālajā darbā un noteikti papildinās um, diskusijas uh, gan komitejās, gan arī delegāciju sanāksmēs. Un arī Ai Weiwei um, ļoti pazīstams personāžs privātajā sektorā ieradīsies, un es tiešām ceru, ka tādēļ kolēģi no visām 28 parlamentiem arī ļoti aktīvi piedalīsies visos pasākumos. Jūs jau būsiet saņēmuši programmu šai nedēļai kā arī programmu attiecībā starp parlamentāro komiteju sanāksmi, kas notiks rītdien no rīta, un augst līmeņa konference, kas notiks rītdien pēcpusdienā. Tur um, šo augstlīmeņu pasākumu atklās uh, priekšsādātājs Tajānī kungs un augstā pārstāve Federika Mogherīnī. Tā ja jūs noteikti arī zināsiet, tad mūsdienās pasauli lielā mērā um, iezīmē un raksturo gan neskaidrība, gan arī nacionālistiska retorika, kultūra, kultūra relativisms, uh, un, zināmā mērā, demokrātisko principu un tiesiskumu apiešana. Tādēļ 70. gada diena. Um, 70. gada diena ir īstais brīdis, kad uh, diskutēt, strateģiski domāt par to, kā aizsargāt un veicināt cilvēktiesību un universālo raksturu. Uh, Un šis ir tas brīdis, kad vēl jau svarīgāk nekā iepriekš mums ir jāuzņemas atbildība turpināt sistēmu, kas ir balstīta uz tiesiskumu, starptautiskajām tiesībām un multilaterālismu. Protams, ka rēķināmies ar jūsu visu pienesumu šajā darbā, jo šī nedēļa varētu būt ne tikai produktīva, mēs ceram, ka tā pārvērtīsies uh, arī reālos darbos uh, Eiropas parlamenta ārlietu politikā. Tie būtu mani paziņojumi. Tajā pašā laikā gribētu apstiprināt um, sanāksmes protokolu, ja nevienam nav iebildumu. Manuprāt, tādu nav. Un tas nozīmē, ka uzreiz varam ķerties arī pie diskusijām. Pirmās debates, kas ir saistīts ar viedokļu apmaiņu par uh, Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku Saudi Arābijā, attiecībās ar Saudi Arābiju. Šis um, debates arī ir īstajā brīdī, m, mm, paturot prātā um, šokējošo lēmumu, kas tika pieņemts, kam sekoja arī 25. oktobrī Eiropas parlamenta rezolūcijas pieņemšana. Un neaizmirsīsim ka mm, šis konkrētais gadījums ir uh, tikai uh, tāds aizberga redzamā daļa. Uh, pēdējo gadu laikā ir uh, daudzi cilvēki pazuduši, ir nolaupīti pil Saudī Arābijas pilsoņi, un Raif Badavī nav vienīgais sociālo mēdīju aktīvists, kas šobrīd ir ieslodzījumā. Tajā pašā laikā arī Eman Al-Nafjan, kas ir jaunā sieviete no Saudārābijas, kas ir tikusi aizturēta šogad uh, saistībā ar um, savu Twitter kontu, kam seko gandrīz 40 uh, tūkstoši sekotāju, un uh, viņa patiesībā pēc idejas vienkārši mm, argumentē pret sistēmu un iestājās par cilvēktiesībām. Paturot prātā cilvēktiesību situāciju Saudija Arābijā, ir jājautā, kā rīkosies Eiropas parlaments, kā mēs varētu sadarboties ar Saudi Arābiju, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un panāktu progresu valstī un nodrošinātu vai strādāt pie tā, ka tiek at, atbrīvoti daudz politiķi ieslodzītie, tajā skaitā arī Saharova balvas laureāts Raif Badavī. Esmu tiešām pārliecināts, ka šodienas viesi mums noteikti ļaus labāk saprast situāciju šajā valstī Viņiem ir um, tāds iekšējais leņķis uh, redzams, un arī mēs gribētu iegūt tādu globālo kopskatu par galvenajām tendencēm, izaicinājumiem, iespējām, uh, jaunāko situācijas attīstību sabiedrībā tīri no juridiskā skatu punkta, uh, paturot prātā, kāda ir situācija arī attiecībā uz sieviešu tiesībām un kas būtu svarīgākās rekomendācijas un jaunākā informācija, kas ir saistīta, ko ir snieguši cilvēktiesība aizstāvi šajā valstī. Uh, tajā skaitā arī rekomendācijas par to, kā vislabākajā veidā aizsargāt un aizstāvēt uh, šos cilvēktiesību aizstāvjus gan valstī, gan arī ārpus tās tādēļ. Paturot to visu prātā, man ir milzīgs prieks jūs iepazīstināt ar mūsu viesiem šodien. Sākumā vispirms došu vārdu. Uh, Tātad uh, viesiem došu vārdu vienam pēc otra. Madavija Alrašed uh, kundze, kas ir Tuvo austrumu centrā profesore Londonas ekonomikas skolā. Viņa iepriekš ir strādājusi kā pētniece Open Society Foundation. Uh, Viņa ir uh, veikusi pētījumus uh, attiecībā uz Saudi-Arābijas islāmistiem 2011. gadā, ārā pavasara laikā. Viņa ir publicējusi vairākus uh, rakstus uh, masu mēdījos attiecībā uz Saudi-Arābijas politisko attīstību kopš 2011. gada dzimu politiku un uh, uh, starptautiskiem jautājumiem, un viņa bieži vien piedalās arī starptautiskās televīzijas programmās. Uh, Sākumā došu vārdu Madaviel Rašēt kundzei. Lūdzu. Uh, good afternoon. Labdien, dāmas un kungi. Man ir liels gods šodien būt pie jums un uzrunāt jūs par ļoti svarīgu jautājumu, kas ir uh, kļuvis aizvien jo aktuālāks mūsdienu pasaulē. Šī sanāksme norit uh, laikos, kad uh, mēs visi ļoti rūpīgi sekojam pat mazākajām detaļā, detaļām, slepkavībām konsulātā. Džamal Khashoggi slepkavība Saudi-Arābijas konsulātā šokēja gan visu pasauli, gan arī pašu Saudi-Arābijas iedzīvotājus, jo īpaši tos cilvēkus, kas kritiski vērtējuši valdību, kas uh, ir vai nu migrējuši, vai kuri arī ir piespiesti migrēt un tad dzīvot trimdā Eiropā, Ziemeļamerikā un citur pasaulē. Šis ir īs, ļoti svarīgs brīdis, arī es pati esmu no Saudi-Arābijas, un lielākā daļa mūsu paneļa diskusijas viesu arī ir piespiesti aizbraukt no valsts ļoti smagos apstākļos. Pirmkārt, esam šeit ieradušies, lai runātu par Eiropas Savienību un Saudi-Arābiju jaunākās pēdējās politiskās situācijas kontekstā. Saudārābija ir lielākais naftas eksportētājs, un tā ir ļoti svarīga valsts arī Eiropai. Ir izskanējuši argumenti par tās centrālo lomu Eiropas ārpolitikā, un šis arguments centrējas un runā ne tikai par naftu, bet arī uh, finanšu un tiežniecības saitēm, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Saudi Arābiju. Pēdējā laika, not, laika notikumi ieroču tirzniecības nozare ir satuvinājusi attiecības ar Saudi-Arābiju un ir izdarīts zināms spiediens uz rietumu valstu valdībām, lai tiktu turpināta ieroču iegāde Saudi-Arābijai. Vēl jau svarīgāk, Saudi-Arābija tikusi īpaši izcelta kā stabilitātes elements tuvajos austrumos, un tādēļ daudzas daudzu Eiropas valstu valdības uzskata, ka jebkāda veidā nenoteiktība vai svārstīgums novest arī pie tuvo austrumu kopumā tā stabilitātes zaudēšanas. Es mēģināšu pierādīt, ka tā nav taisnība, jo gan vietējā, gan reģionālā, gan starptautiskā līmenī ir vērā ņemama viļņošanās Saudārābijā, kas noteikti ietekmē arī citas valstis. Un pēc Hažugžī uh, slepkavības Saudī uh, Arābijas konsulātā Stambulā, tagad ir pienācis laiks pārdomāt Eiropas ārpolitikas uh, pamatus pre, uh, attiecībās ar tādu valstu kā Saudi Arābija, kas šobrīd ir vienīgā valsts pasaulē, kurai pat neizliekas, ka pārstāvētu savu valsti Saudi Arābijas uh, uh pilsoņiem tiek liektas cilvēktiesības, pilsoņu tiesības un pārējās valsts šajā reģionā tajā pašā laikā ir veidojušas kaut kādu veidu konsultatīvos padomus, kur tiek ievēlēti locekļi Saudarābija, vēl aizvien ir vienīgā valsts, kurā uh, tauta netiek pārstāvēta nekādā veidā. Tā ir padome, kur ir tiek iecelti kandidāti, kas turpināsies kā konsultatīva struktūra, un tās uh, rezolūcijas nevienam nav saistošas. Un tādēļ Saudijārābija šodien uh, pārstāv un ir pēdējais autoritārais režīms, kas atrodams pasaulē. Vēl nesenākā pagātnē vietējā līmenī mēs arī šodien vēlāk dzirdēsim par um, noziegumiem, par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, par izpausmes brīvību un par pulcēšanās brīvību vai um, pilsoņu tiesību ievērošanu es pat nerunāšu, jo Saudērābijā tās viss ir uh, kategorizēts kā krimināli sodāms darbības. Vietējā līmenī situācija ļoti smaga. Reģionālā līmenī, ja uzskatām Saudērābiju par stabilitātes elementu tuvajos austrumos un tādēļ kā centrāli svarīgu valsti Eiropai, Mēs uzskatām, ka kopš 2011. gada pēc Arābu sacelšanās Saudi-Arābija visus savus finanšu resursus, diplomātiskos tīklus tika izveidojusi un izmantojusi, lai stātos pretī šīm demokrātijas vilnim, kas gāja pāri Arābu valstu pasaulē 2011. gadā. Viņi izmanto diplomātiskās attiecības ar tādām valstīm kā Ēģipti, finanšu resursus, lai, stāt, lai apvērstu šo, vai apstādinātu šo demokrātijas procesu vai demokrātijas demokrātijas procesa aizsākumus. Un kurš 2015. gada tiek izmantota tieša veida militārā intervence, piemēram, valstī kā Jemenā, lai jebkādas demokrātijas vai stabilitātes iezīmes šajā reģionā izskaustu saknē. Viņi ir gājuši tik tālu pat, ka ir piespieduši Libānas um, premjeru vizītes laikā Saudi Arābijā atkāpties. Tad viņš savu atkāpšanos pēc atgriešanās valstī atsauca Tādēļ arguments par to, ka Saudārābija ir kā stabilitātes garants, nu to vajadzētu tomēr tā skeptiski izvērtēt. Par centrālo lomu divos konfliktos reģionā. No vienas puses Irāna, no otras puses Izraels Palestīnas konflikts. Eiropā tas ir un ASV visiem zināms, ka rietumiem uh, Saudārābija nepieciešama, lai uh, Irānu attālinātu no Arābu pasaules un lai panāktu vienošanos starp Palestīnas un Izraels iedzīvotājiem. Bet neviens no šiem mērķiem nav ticis sasniegts, un tas vienkārši ir tādēļ, ka Saudi-Arābijas un Irānas konkurence pati par sevi rada ne, nenoteiktu un nestabilu situāciju reģionā, pretstatā vēlamajam. Un Sīrijā, Irākā un arī Jemenā notiekošie konflikti kuros pirms tam, kur pirms tam krīze nav tikus novērota. Mūsuprāt, tas tiešām veidā ir saistīts ar Saudi-Arābijas rīcību. Startautiskā kontekstā, mūsuprāt, vietējā līmenī represijas ir jau sasniegušas arī ārpasauli un sasnieguši, sasniegušas valstis, kur diplomātiskās attiecības vairs nevajadzētu pārkāpt. Un ar to es gribu teikt konsulāts tādā valstī kā Turcija. Paturot prātā to, ka pēdējo divu, triju gadu laikā no Saudi Arābijas uh, uh, bēgļi ir devušies uz Eiropu un Ziemeļameriku trindā, viņi ir atstājuši savu valsti, jo viņi kritizē vienkārši dažus uh, šī režīma politikas aspektus. Tā rezultātā varam sagaidīt, ka nākotnē, ja uh, Šukžī kunga slepkavībā vainīgie netiks sodīti, tad daudzi no mums Eiropā arī mūs režīms vajās un potenciāli um, vienkārši no mums atbrīvosies, uh, kā piemēram šajā šokējošajā gadījumā Istambulā. Kas attiecas uz um, trimdas plūsmu Parasti Saudi-Arābija netiek asociēta kā valsts, kas uh, eksportētu migrantus un bēgļus. Bet, ja šīs autoritārās uh, represijas valstī turpināsies, tad sagaidām, ka aizvien lielāks skaits Saudi-Arābijas iedzīvotāju mēģinās glābties ārpus šīs valsts un pat ārpus Arābu pasaules. Sarā, uh, Saudi-Arābija ir parakstījusi tik ļoti daudzas līgumus ar līča valstīm, viens no tiem ir kopējais drošības nolīgums, līgums kas Saudārābijai ļauj paņemt uh, konkrētu um, aktīvistu uh, kritizētāju no jebkuras no līča valstīm un izsūtīt ārpus valsts. Daudzi iedzīvotāji Saudi-Arābijā jūtas, it kā dzīvotu ne tikai šajā valstī, tādā ļoti Mm, represijām pārpilnā veidā, bet arī viss reģions ir tāds tādēļ vienīgās iespējas viņiem būs doties uz ārzemēm. Iekšējā stabilitāte, ar ko it kā lepojas Saudarābija, tai paralēli nāk bailes un represijas, kas attiec uz Eiropas politiku. Kas šobrīd būtu jādara? Mums ir idejas, ar kurām gribētu ar jums dalīties. Pirmkārt, ir jābūt spēcīgai kopējai Eiropas reakcijai un rīcības plānam attiecībā uz uh, Šukžī kunga slepkavību. Jā, viņš tika noslapkavots ārpus Eiropas Savienības, bet, kā jau es minēju, tad Eiropas, Eiropā ir tik daudz Saudārābijas disidentu un aktīvistu, mēs nevaram izslēgt um, uh, situāciju, ka arī viņi tiks vajāti un nogalināti Eiropas valstīs. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jārēģē un jārēģē spēcīgā veidā. Nevienam šeit nav nekādu ilūziju lūdzot uh, sankcijas īstenot vai uh, atteikties no uh, diplomātiskajām attiecībām ar Saudijārābiju. Mēs visi zinām, kāda ir pasaule, mums visiem ir savas prioritātes, visiem ir nacionālās intereses, kas arī ir jāņem vērā, īstenojot un veidojot ar ārlietu politiku, bet uh, Ja Saudija režīms uh, netiks sodīts par šo slepkavību, tad viņiem tiks uh, piešķirts tukšs čeks, lai vienkārši rīkoties un īstenot līdzīgu politiku citviet. Un jūs negribēsiet, lai Eiropas galvaspilsētas kļūtu par vietām, kur Saudi Arābija vajā savus kritiķus un disidentus. Bet Eiropas Savienībai ir jārīkojas un jāizrāda solidaritāte katrai no valstīm. Mēs nevaram sagaidīt, ka Spānija vai Dānija vai Vācija uh, vienas pašas apturētu ieroču tirzniecību uz Saudārābiju. Un tad Saudārābijas režīms savukārt sodīs šīs valstis, atsauks savus vēstniekus, uh, um, atsauks uh, uzņēmēju vīzas un tā tālāk. Tam ir jābūt kopīgam Eiropas lēmumam un politikai. S uzņemties saistības atbalstīt citas Eiropas valsts, kurām varētu būt šāds uh, liktenis, kā piemēram manis minētajām valstīm, kad viņas kritizēja iekšējo cilvēktiesību situāciju Saudērābijā. Eiropai jārīkojas kopā vienoti um, attiecībās ar Saudijārābiju nevis atsevišķi, tikai tā mēs uh, sasniegsim vislielāko ietekmi un um, kaut kāda veida paredzamība attiecībā uz to, kam jānotiek šajā valstī un kam tad īsti jānotiek. Jūs, vi, jūs visi noteikti esat rūpīgi sekojuši uh, Saudi-Arābijas kroņprinču uzsāktajām reformām pēdējā laikā. Uh, Visa propaganda bija ļoti pārliecinoša. Daudzi augsti vērtēja īstenotās sociālās reformas, piemēram, tas, ka sievietēm tiek ļauts uh, vadīt automašīnu, atvērti teātri, pat cirks. Uh, iespējamas ārvalstu investīcijas un tā tālāk, bet mēs taču zinām, ka reizēm diktatori dzimumu tiesības un dzimumu līdztiesību izmanto, lai aizmaskētu, nomaskētu kopējos represijas, kas valstī notiek. Ja visa Eiropa, viss uh, Eiropas parlaments un ASV uh, sapratīs, ka ka tika dots rīkojums veikt šo slepkavību Stambulā, tad um, Eiropas valstīm nevajadzētu uztraukties par varas vakumu Saudārābijā. Tām vajadzētu uzstāt uz prinča uh, uh, apturēšanu. Un tas ir jāpaveic uh, Saudārābijas iekšienē, un tas jau ir iepriekš arī noticis bez pilsoņu kara, bez hausa, valstī. 60. gados uh, karalis uh, tika atcelts no amata, to paveica uh, viņa brālis, karalis Fesal, atcēla mm, karalis Saulu, un pat karalis uh, Fesan 2015. gadā atcēla no amatiem divus prinčus, un nekāds vakums neradās tādēļ. Cilvēkam, kurš deva rīkojumu nogalināt uh, Hašogī kungu, viņš ir jātiesā, ir jā, jānodrošina taisnties, tikai tā mēs izvairīsimies no tā, ka šāda vēsture atkārtojas. Otra lieta, ko Eiropa var izdarīt padarīt, ir, pot, polit, uh, ir panākt ir politisko reformu īstenošana Saudārābijā. Mums nav nepieciešamas uh, kosmetiskas reformas, ir jau, pļotam, protams, ļoti jauki iet uz kino un uz teātri. Jaunieši noteikti to arī vēlēsies darīt, ja valstī nekādu citu izklaides iespēju nav. Bet ir Bet ja vien šis režīms netiks pārvērsts par konstitucionālu monarhiju, mēs neizslēgsim to, ka šī prakse at atgriežas nākotnē. Un ar to, es domāju, ierobežotas privilēģijas un pilnvaras uh, vadošajiem, lielāka loma tautai, un pirmais solis būtu ievēlēt Nacionālā asamblēja. Lielas paldies! Grācie! Lielas paldies! Turpināsim mūsu diskusijas nedaudz eh, ir jāievēro arī laiks. Eh, eh, runātājiem tiek dots aptuveni 5-6 minūtes, un nu došu vārdu Aina Žārī kundzei. Viņa ir um, pazīstama blogere. 2011. gadā viņa piedalījās um, protestos, viņai tika piešķirta starptautiskā aizsardzība a, no ANO bēgļu uh, Uh, komisariātu un līdz 2016. gadam viņa dzīvojas Itālijā. Lūdzu, jums vārds. Thank you everyone from. Paldies par to, ka uzaicinājāt manu šo sanāksmi. Es vēlētos runāt par problēmu, ko pasaule cenšas ignorēt, proti diskriminācija pret šītu minoritāti. Es esmu no reģiona, kur mēs esam minoritāte paši savā valstī, un uh, lielā mērā mēs tikām uzskatīti par nelegāliem iedzīvotājiem, un mums kā sievietēm netika piešķirtas vai izsniegtas personas apliecības. Uh, un Arāmko ar uzņēmums, kas ir viens no lielākiem, atrodas šītu apdzīvotā reģionā, un šeit ir visaugstākais bezdarba un nabadzības līmenis. Šītu minoritātei tiek liektas ne tikai politiskās tiesības, bet viņi tiek diskriminēti arī institucionāli, arī izglītības jomā, ir ierobežots vietu skaits skolās, e, ļoti ierobežotas darba e, vietu izvēle, iespējas un e, tāpat uh, cilvēki, kas ieņem augstākus amatus, ir spiesti aiziet no darba, lai viņi nevarētu kļūt par vadītājiem. 10 līdz 15% iedzīvotāju mēs veidojam. Arābu pavasara laikā 2011. gadā sākās Austrum provincē pilsoniskā sacelšanās, un šī sacelšanās uh, protesta kustība bija miermīlīga un tūlīt uh, šo protestu dalībniekus arestēja. Vairāk nekā 30 cilvēki tika nogalināti un arī liela daļa no uh, apcietinātajiem bija uh, nepilngadīgi jaunieši, kuriem tik piespriests nāves sots, un par to plašsaziņas līdzekļi nekad nav runājuši. Šie uh, diskriminācija Austrum provincē turpinājās arī 2013.15. gadā. Uh, tika rīko teroru uzbruk, teroristu uzbrukumi, uh, eh, šī minoritātei notika mošeju spridzināšanas un tikai 2015. gadā e, tika atļauts ierīkot šītu kapsētu, kur varēja apglabāt uh, mirušos. Daudzas e, sievietes arī saskars ar diskrimināciju. Un viens no, ne, viena no nesenajām lietām ir uh, saudiešu sievieti, kur ir arestēta kopā ar vīru uh, par uh, piedalīšanos arābu pavasarī. Viņiem abiem draud uh, naves sots un arī šie cilvēki piedalījās pilsoniskās kustībās. Auden Marhūna lieta, viņš tika arestēts 16 gadu vecumā un viņām draud nāves sots izpilde šobrīd. Tāpat Saudi Arābija cenšas tātad vajāt tos cilvēkus, kuri ir valstu, pa, valsti pametuši, arī eh, kāds uh, patvēru meklētājs centās nonākt uh, Norvēģijā, bet uh, Katārā viņš tika aizturēts un uh, izdots atpakaļ Saudarābijai, un tagad šīs cilvēks atrodas cietumā. Ne tikai sievietes uh, tiek arestētas par piedalīšanos uh, arābu pavasara mm, notikumos vai uh, par mēģinājumiem braukt ar automašīnu, bet arī daudzi citi aktīvisti un uh, izglītoti cilvēki tiek, ir arestēti, viņi tiek spīdzināti, viņiem drauda cietumsos līdz pat 20 gadiem. Un šie cilvēki atrodas cietumā bez tiesas uh, lēmuma, tiesas sprieduma. Sauda Arābijas tiesu sistēma nav neatkarīga, kā pretēji tam, ko apgalvo plašsaziņas līdzekļi. Uh, Džamala Šokģi uh, lieta nonāca plašas ziņas līdzekļu uzmanības centrā, jo šie notikumi norisinājās konsulātā ārzemēs, un viņš strādāja uh, Washington Post uh, kā žurnālists, bet par to, kas notiek valstī, uh, pašā ļoti maz uh, ir ziņu, ir cilvēki, kas vienkārši pazūd, piemēram, kāds aktīvists, kurš Uh, aktīvi uh, izplatīja informāciju Twitterī ar pseidonīmu un Saudarābijas varas iestādes uh, izspiegoja šo cilvēku Twitterī un noskaidroja, kas ir šis aktīvists, un mēs uzskatām, ka viņš ir nogalināts, jo viņš vienkārši ir pazudis, tāpat kā Hašovģī. Tāpat vēlējos norādīt, ka da, ir daudz bēgļu. Saudārābijas uh, pilsoņi dodas bēgļu gaitās. Es neesmu vienīgā tāda. Bēgļu uh, nometnēs es satikos ar saudiešu ģimenēm no austrumu provinces, kas bēga tādēļ, ka viņi tika reliģiski diskriminēti. Uh, ne tikai tādēļ, ka, ka viņi bija aktīvisti, bija sievietes, kuras arī bēga, tāpēc, ka viņas saskārās ar vardarbību ģimenē, un viņas nebēga uz, aust, uz Arābu valstīm, jo Arābu valstīm ir līguma ar Saudarābiju par uh, šo personu uh, izdošanu, un tādēļ viņi dodas uz Zviedriju un Norvēģiju šie bēgļi. Bēgļu krīze ir uh, grūti atspoguļojama statistikas datos, jo cilvēki eh, nevēlas, lai par viņiem uzzina, bet eh, pēdējo gadu laikā šī bēgļu plūsma pieaug, un es ceru arī, ka Eiropas Savienība rīkosies, jo runa ir ne tikai par situāciju Saudārābijā, kuras dēļ daudziem saudiešiem jādodas prom no šīs valsts, jo viņi vairs nejūtas drošībā, bet tas viss ietekmē arī Eiropu, jo ierodas ļoti daudz bēgļu. Šīs uh, problēmas būtu iespējams uh, atrisināt, ja aktīvi, būtu aktīva rīcība pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek Saudārābijā. Ja tiktu formulēti noteikumi, izvirzītas prasības Saudarābijai, uh, uh, nosodot par to, ka netiek pildīti cilvēku tiesību līgumi, kas ir jau parakstīti. Paldies! Liels jums paldies! Un, nu, īpaši gribētu sveikt mūsu vidū Ensaf Haidar kundzi, Kā jau jūs zināt, viņa ir Raif Badavī Saharova balvas ieguvēja sieva, un mums bijusi ir iespēja ar viņu tikties arī pirms dažām nedēļām misijas laikā. Kā jūs ļoti labi zināt, tad Badavī tika 2012. gadā apcietināts par aktīvismu sociālajos medijos. Viņam tika pieš, piespriesti desmit gadi ieslodzījumā. 15. gada janvārī viņš tika sodīts ar 50 pātagas cirtieniem, un 16. gadā Eiropas parlaments viņam piešķīra Saharova balvu. Ensaf un viņas trīs bērni ir saņēmis politisko patvērs, patvērumu Kanādā 2013. gadā, un šogad viņa ir um, ieguvusi pilsonību. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs elements. Tādēļ uh, ar prieku uzklausīsim viņu lūdzu. Bonjour à tout le monde. Labdien! Dāmas un kungi, mans vīrs Raifs Badāvī vairāk nekā 2070 dienas ir pavadījis uh, apcietinājumā. Mana uh, vienīgā cerība ir, ka viņš reiz atgūs brīvību. Vienā no saviem rakstiem Raivs Badāvī raksta, ka vārda brīvība ir uh, domas, brīvu domu izpausmes veids. Daudzas valstis ir attīstījušās tieši kultūras, uh, brīvas attīstības un vārda domas brīvības uh, ietekme. Un uh, līdz ar to ir iespējams izmantot neizsmeļamo zinību avotu. Un esmu pārliecināta, ka jūs piekritīsiet manis teiktajam. Mēs esam daudz cietuša, cietuši gan kā ģimene, gan kā tauta, un šīs ciešanas turpinās, notiek uh, vārdā īst, uh, brīvības uh, apspiešana, nav iespējams brīvi paust savu viedokli, un uh, mana ģimene to uh, ļoti uh, izjūt. Šajā uh, valstī uh, cilvēki nevar brīvi paust savu viedokli, sievietes nedrīkst vienas pašas iziet pat no mājas. Uh, Raivs Badāvi ir uh, miera mīlīgs domātājs, viņš uh, tic uh, cilvēka brīvībai un iespējām brīvi paust savu viedokli bez jebkādiem ierobežojumiem. Un viņš ir iedvesmas avots visiem uh, Ziemeļāfrikā tuvējos austrumos, kas vēlas brīvi paust savu viedokli un iestājas arī par uh, reliģisko brīvību. Viņš uh, pauda pārliecību, ka pārmaiņas mūsu valstī ir iespējams, šīm uh, pārmaiņām jānotiek miermīlīgā veidā, ir jāievēro cilvēktiesības. Daži raifu sauc par nodevēju, bet kurš tad ir šis īstais nodevējs? Tie ir tie, uh, cilvēki, kuri baida cilvēkus ar ekstrēmismu un vai būtībā nav īstie no, nodevēji tie, kuri vēršas pret cilvēku iespējām uh, brīvi saust, paust savu viedokli tie, kur iestājas par vārda brīvību visā pasaulē, nav nodevēji, viņi ir brīvības cīnītāji, viņi vēlas, lai uh, pasaule būtu daudzveidīgāka, tūkstošiem krāsu un nokrāsu. Jautājums, vai mēs būsim vēstures procesa uh, pareizajā pusē, vai arī mēs būsim tikai ļaunas atmiņas mūsu mazbērniem, vai mēs spēsim mainīt pasauli uz labu, vai arī vienkārši būsim atteikušies to darīt. Es esmu pārliecināta, ka mēs būsim tie, kas būsim mainījuši pasauli, padarot to labāku mūsu pasaulē plausā, plosās kārī, notiek cilvēku tiesību pārkāpumi. Mums sapnim ir jākļūst par mūsu visu pienākumu, mums ir jāstiprina uh, cilvēku tiesību aizsardzība un uh, vārda brīvības uh, aizstāvība. Un šodien es aizstāvu ne tikai Raifu kā manu bērnu tēvu, es šodien uzskatu, ka ir jācīnās par vārda brīvību, tā jāaizstāv, un esmu gatava to darīt, prāt, uh, arī saskaroties ar, cilvēki, kurie, ar cilvēkiem, kuri man nepiekrīt. Varbūt tā ir īstā revolūcija, un tas būs uh, manu bērnu mantojums, ko viņi saņems no sava tēva. Un, uh, Šāds mantojums uh, ir vērtīgs, to nevar izteikt naudas izteiksmē, to nevar pārdot. Un jāsaka, es to vēlos teikt visiem, kuri vēršas pret cilvēcisko cieņu. Pārmaiņas nebūs iespējamas tik ilgi, līdz mēs neatbrīvosimies no bailēm. Reiz Saudārābijai būs spiesta ievērot starptautisko tiesību normas, uh, saistībā ar cilvēku tiesībām. Esmu pārliecināta, ka šāda diena reiz pienāks, un esmu pārliecināta, ka Raivs reiz būs kopā ar mums brīvs, un viņa atbrīvošanas diena kļūs par brīvības svētkiem, un tā būs nozīmīga diena visiem brīvības cīnītājiem visā pasaulē. Paldies! Liels paldies! Gribētu atgādināt, tad, kad tikāmies ar Ensafu un viņas trim bērniem, mums tika nodota arī vēstule, bija, ko bija uzrakstījuši um, šie trīs bērni. Mēs nebijām to uh, vēl uh, publiski minējuši, gaidījām šodienu. Šodienā šī vēstule tiks uh, publiskota un šo vēstuli mēs nosūtīsim arī Saudi Arābijai, lai arī viņi apzinātos pilnībā, kāda šī situācija ir kopumā. Paldies! Un nu dosim vārdu Hana Alhamri kundzei, viņa ir žurnāliste, strādājusi piecu gadu garumā Džeda vietējā laikrakstā, tagad dzīvo Zviedrijā un Uh, strādā ar cilvēktiesībām un sieviešu tiesībām Jemenas un Saudārābijas kontekstā. Lūdzu! Thank you so much. It's an honor. To... Paldies! Man, te, man ir ārkārtīgi liels uh, gods uh, piedalīties šodien šajā sēdē. Saudarābijas sieviešu dzīvi nosaka ikdienas diskriminācijas rīcība un pat uh, Saudarābijas karalis, kaut arī ir aizliedz diskrimināciju Saudarābijā, tā joprojām notiek. Um, arī izglītība publiskajās skolās sievietēm ir nosauktas pēc, eh, pēc skaitļiem un, piemēram, skolas zēniem tiek nosauktas varoņu vārdā, kamēr meiteņu skolas tiek numurētas pēc kārtas. 90. gadā apmēram 47 sievietes brauca ar mašīnu Saudarābijā, lai protestētu pret to, ka sievietēm nevar būt braukšanas tiesību. Viņas toreiz arestēja un uh, Toreiz eh, šiem sievietēm piespriestais, eh, tas bija princis, kurš bija Riādas eh, princis, šobrīd viņš ir Saudarābijas karalis. Tātad šobrīd šis karalis, kurš toreiz sodīja ar cietumsodu šīs sievietes, ir kļuvis par karali. Vai viņš pēkšņi ir kļuvis par feministu? cilvēki Sauda Arābijas karalistē dzīvo tādā politiskajā sistēmā, kas eh, atrunā un kontrolē ikvienu viņu dzīves soli. Sauda Arābija ir eh, dzimuma apardeīda valsts, kurā valda patriarchāra sistēma un patriarchāras institūcijas. Līdz ar to patriarcham sievietēm piesviesta kādas tiesības. Tas notiek nevis tāpēc, ka karalis pēkšņi ir kļuvis par feministu, bet gan tāpēc, ka režīma izdzīvošanā ir svarīgi piešķirt šādas tādas brīvības. Un to mēs esam redzējuši visas Saudarābijas eh, vēstures laikā. Pēc eh, uzbrukumiem Ņujorkas eh, tirsniecības torņiem notika zināmas pārmaiņas. 11. gadā sievietes varēja balsot eh, pašvaldību vēlēšanās. Un eh, tas bija zināmā mērā pretsolis arābu pavasarim. Kāda tad ir motivācija šiem ierobežotajiem pasākumiem? Kāpēc tas viss tā notiek? Vispirmām kārtām ir samazinājušās naftas cenas. Un tas tiešā veidā ir ietekmējis un joprojām ietekmē karalistas leģitimitāti. Režīms, jeb, teiksim tā, karaliste ir piedāvājis eh, apmaiņā pret iedzīvotāju lojalitāti samērā lielus eh, tirzniecības eh, um, tirsniecības priekšrocības un samazinoties uh, naftas cenai, sievietēm tika piedāvāts uh, piedalīties uh, darba tirgū. Tā tad sievietēm pēkšņi bija pieejams automašīnas vadīšanas tiesības, bet um, tam ir arī socioekonomiski priekšnoteikumi. Tas, ka kādam pieder mašīna un ka sievietes var vadīt mašīnu, tas jau nav pieejams visām sievietēm. Un neskatoties uz to, ka Saūda Arābijā ir ļoti lieli naftas resursi un tā ir bagāta valsts, oficiālā statistika rāda, ka apmēram 45 miljonu Saūda Arābijas ģimeņu ir nabadzīgas, un karaliste noliedz nabadzības eksistenci, jo visiem jau ir skaidrs, ka valstī valda korupcija un ieņēmumi netiek adekvāti sadalīti. Cits moments, kas noveda pie nelielām brīvībām sievietēm, ir arī karaliskās ģimenes iekšējās cīņas. Tātad eh, jauns princis, pārlietot pāri vairākiem kroņa mantošanas paudzēm, ieņem amatu, un līdz ar to viņam ir jāmēģina radīt, pašradīt tāda harizmātiska līdera tēlu. Un eh, ir ļoti svarīgi pieminēt arī Jemenas karu, jo tas eh, Sauda Arābijas ārlietu politikā bija pagrieziena punkts. Jemena, kas ir Sauda Arābijas eh, kaimiņu valsts, tas, ka bagātākā reģiona valsts uzbrūk visnabadzīgākajai reģiona valstī, tas tiešām lika daudziem kaut ko pārdomāt. Jo ir konkrētas nozars, kur, kuras vada konkrētas ģimenes, bet e, toreiz sašķobējās viss šis pastāvošais algoritms. Un e, Selmana, karaļa Selmana e, viens no lēmumiem bija tā tad uzbrukt kaimiņu valstī Jemenā, īstenot militāru uzbrukumu, un šī šovinistiskā identitāte, tas radīja arī sektoriāru sentimentu šajā valstī, bet pāri visam Jemenas karš ir viena no lielākajām humanitārajām krīzēm pasaulē, un tas jau ir turpinājies četrus gadus. Tātad šī te sieviešu tiesība paplašināšana tika izspēlēta kā kārts. Jā, taisnība ir saūda sievietes, kas ir ievēlētas pašvaldībās, bet eh, šīm sievietēm piešķirtie amati um, pat nevar tik salīdzināt ar vīriešu ieņemto, un viņa iespēja politiski kaut ko nolemt nav nekāda. Līdz ar to, jā, sieviete it kā sēž pašvaldības valdē un tomēr ja, lai sieviete izbrauktu no valsts, viņai ir nepieciešams kāda vīrieša radinieka atļauja. Mēs varam šo režīmu uzskatīt par fašistisku. Nav nekāda, nekāda respekta pret sievietes personīgo personīgajām tiesībām. Un, protams, ka notiek zinām pretestība, bet eh, režīms ir deklarējis, ka tas eh, ieklausīsies savos iedzīvotājos, un tomēr tas, ka sieviete netiek vispār uzklā, uzklausīta, mēs to varam novērtēt kā fašistisku režīmu. Un eh, ir svarīgi, runājot par sievietes eh, situāciju Saudarābijā, runāt par diskrimināciju. Sievietes tiek diskriminētas eh, gan pēc piedarības klanām, sociālajai klasei, un bieži vien pat ādas krāsas dēļ. Jā, protams, var jau uzskatīt, ka tas ir pozitīvs solis, ka sievietes var braukt ar mašīnu, un tomēr. Sieviešu tiesību aktivitātes Saudarābijā uzskata, ka šīs ārkārtīgi ierobežotās tiesības varbūt ved pa reformu ceļu, un tomēr valstī nav neviena demokrātiska kanāla, līdz ar to nav nekādas iespējas nodrošināt, lai šīs tiesības būtu pieejamas visiem. Bahamats Bilselmans vēlas režīmu, protams, paturēt un pastāv pretruna. No vienas puses, jā, sievietes var vadīt mašīnu, uh, No otras puses, tās sievietes, kuras iestājās par tiešību tiesībām vadīt mašīnu, pret tām tika īstenotas eh, sankcijas. Ir skaidrs, ka monarhija šobrīd vēlas saglabāt pilnīgu kontroli pār sievieti, vēlas saglabāt savu patriarchālo sistēmu un patriarchālais karalis piešķir un pasviež šādas tādas tiesības tad, kad viņš to grib, un nevis tad, kad tās varbūt pienāktu. Paldies! Grācija. Paldies jums. Gribētu atgādināt, ka di, uh, Saudi Arābijā ir uh, vēl viena cīņa šobrīd uh, notiek sieviešu vidū attiecībā uz uh, drēbēm. Uh, viņas šīs uh, melnās uh, pārklājušās drēbes uh, nesā nedaudz citā veidā, lai pievērstu uzmanību šim jautājumam. Un, nu, Beiru, no Beirutas video konferences veidā mums piedalīsies Dana Ahmed, kas ir Amnesty International pētniece no Saudārābijas. 2015. gadā viņa ieguva maģistra grādu Londonas Universitātes zinātnes un pētniecības studiju um, novirzienā. Labdien! Thank you. Labdien! Jā, paldies, ka man ir iespēja uh, piedalīties šajā, uh, šajā paneļa diskusijā. Džamal Hašapče uh, notiesāšana un cilvēku tiesību aktīvistu arā, aresti, kā arī viņiem piešķirtie ārkārtīgi ilgstošie cietumsodi, visas eh, tās kampaņas, kas um, tiek īstenots pret cilvēktiesību eh, aktīvistiem, kā arī cietumsodi un um, un nāves soda Saudarābijā joprojām turpinās. Mēs eh, pagājuši gadu redzējām, cik tālu Saudarābijas varas iestādes ir gatavas doties. Tas eh, ir šokējis eh, iedzīvotājus ne tikai Saudarābijā. Tas, ka Saudarābija var izmantot savus konsulātus un vēstniecības kā sava veida uh, soda iestādes pārsteidz visus. Startautiskā kopiena neko daudz nepasāk. Kopš 17. gada septembra tiek apspiestas vārda brīvība organizāciju darbība. Tas viss eh, mums pierāda vienu. Cilvēktiesības Saudarābijā netiek ievērotas kopš 17. Eh, gada septembra varas iestādes ir, mm, ir īstenojis veselu virkni sankciju un soda sankciju preti dažādām organizācijām. Liela daļa no aktīvistiem ir stājušies tiesas priekšā un eh, pret daļu tiek izvirzīti arī prasība īstenot nāves sodu. Septembrī Eiropas vadītāji izvēlējās neko neteikt, it kā liecoties apsolīto un iespējamo reformu priekšā. 2017. gada oktobrī varas iestādes pieņēma jaunu pretterorismu likumu kura ietvaros, eh, kā augstāko soda mēru var piespiest nāves sodu. Eiropas līderi arī izvēlējās neko neteikt. Janvārī un februārī vairāk aktīvisti tika iemest cietumā un garākais eh, cietumsots, kas tika piespriests, bija 14 gadi. Viens no aktīvistiem bija Hamets Arteibī. Viņam izvirzītās apsūdzības ir vienkārši tādas, ka viņš ir dibinājis nevalstisku organizāciju, kas iestātos par cilvēktiesībām. Viņš ir izvēlējies doties uz Norvēģiju. Viņš saņēma humanitāro vīzu, bet eh, pirms vēl viņš bija iesēdies lidmašīnā, viņi no lidosta aizved atpakaļ uz Saudarābiju. Arī tad Eiropas līderi neteica neko. Un uh, Eiropas līderi neteica neko arī tad, kad viņš savu darābijā tika iemests cietumā. Kad beidzot um, Eiropas vadītājs sāk runāt, viņam jau tika piespriedz 14 gadu cietumsots. Pārējiem aktīvistiem piesprieztie cietumsodi ir 4, 6, 8 gadi. Ņemot vērā to, kāda ir situācija attiecībā pret eh, cilvēktiesību aktīvistiem, varētu nosaukt arī vēl citus. Eh, manis pieminētie cilvēki ir vieni no aktīvākiem Sauda Arābijā. Viņi un arī sievietes ir iestājušās par to, lai sievietēm tiktu piešķirtas mašīnas vadīšanas tiesības. Nasīma Asada un Badāvī ir divas no sievietēm, kuras eh, tika iemestas cietumā, tāpēc, ka iestājās par sieviešu tiesībām. Arī šajos gadījumos Eiropa neteica neko. 18. gada maijā arī vairākas sievietes iestājās par cilvēku tiesībām un arī par šie minoritātes tiesībām Saūdarābijā. Sievietes aktīvists viņām vēl nav piespriesti sodi un nav bijusi tiesa, bet um, izmeklēšanas laikā ir skaidrs, ka pret viņām izturēšanās ir bijusi īpaši smaga. Ir ļoti daudzi aktīvisti un aktīvistas, eh, kuri ir iemest cietumā bez jebkādiem, bez jebkādām apsūdzībām un tiesas sēdēm. Visiem šiem cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts. Tas jau ir tas mazākais, ko starptautiskā sabiedrība var darīt. Vārdos nosūd, nosodīt režīma rīcību. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu mudināt Saūdaja Arābiju izlaist no cietumiem visus politieslodzītos un domas brīvības cīnītājus. Tas, ka starptautiskā savien, sabiedrība neko nesaka, tikai rada papildus iespējas un nesodāmības sajūtu Saūdarābijas iestādēs. Vēl nav par vēlu Eiropas vadītājiem iestāties par Saūda-Arābijas politieslodzītajiem. Eiropas parlamentam ir jāgriežas pie Eiropas ārējās darbības dienesta un pie visu Savienības valstu valdībām nosodīt Saūda-Arābijā notiekošo. Tādējādi Saūda-Arābija varbūt sāks padomāt Ko es vēlētos ieteikt Eiropas Savienībai? Citu starpā Džamala Havšoči lieta. Eiropas parlamentam vajadzētu mudināt Eiropas Savienību un tās dalību valstis izmeklēt, veikt neatkarību un caurskatām izmeklēšanu šīs slepkavības lietā. Tikai tā mēs varam cerēt iegūt skaidrību šajā lietā. Vēl kas, ko vēlētos ieteikt, kā atbalstīt cilvēktiesību aktīvistu Saudarābijā. Eiropas Savienībai ir jāturpina pieņemt rezolūcijas, nosodot Saudarābijā notiekošo, uzdot jautājumus eh, arī ANO cilvēktiesību padomē un jāturpina nosodīt uh, cilvēktiesību pārkāpumu šajā valstī. Bet eh, vislabākais, ja jūsu nosodošie vārdi režīmam režīmu sasniedz pirms piespriestajiem cietumsodiem, dokumentējot uh, cilvēktiesību pārkāpumus šajā valstī, tas arī daudz palīdz. Eiropas Savienības dalību valstīm būtu jāpiedāvā Saūda cilvēktiesību aktīvistiem daudzkārtējās vīzas. Un arvien vairāk no Saūdarābijas demokrātiskajās valstīs ierodas patvērumu meklētāji. Patiesībā var teikt, ka ik viens, kas eh, īsteno brīvu domu un eh, darbojas akadēmiskajās aprindās un vēlas eh, runāt un domāt brīvi, viņiem tiesība izteikties vairs nav tikpat kā nekādu. Vēl ko vēlējos ieteikt. Eiropas Savienībai vajadzētu uzsākt cilvēktiesību dialogu ar Saūdarābiju bet eh, šādām sarunām ir jābūt pilnīgi skaidram ietvaram un kritērijiem. Paldies! Thank you, grazie! Liels paldies! Paldies par jūsu pienesumu mūsu debatēm. Un, nu, došu vārdu Barbarai. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem, paldies panēra diskusijas dalībniekiem par uzrunām, tas mums noteikti palīdzēs mūsu tālākajā darbā saistībā ar cilvēktiesībām Saudārābijā. Man ir daži komentāri un sakāmais. Madaviela Rašīd, kundze, jūs lūdzat uh, reakciju no Eiropas Savienības. Pieņem, ka jūs uh, zināt par mūsu parlamenta rezolūciju, bet pat šeit man ir jāsaka, ka Beigu beigās redakcija, teksta redakcija bija tāda maiga, jo parlamentā nebija spēcīga vairākuma par to, lai arī rezolūcija būtu pienācīgi spēcīgi noformulēta. Nedžāl kundze, jūs runājāt par šītu minoritātes aizsardzību. Daži no mums mēģināja par to cīnīties, bet mums neizdevās iekļaut to rezolūcijā, jo spiediens uz zināmiem politiķiem un valstīm arī, es domāju, varu teikt, tiešām ir spēcīgs. Bet Dāvī Al-Rashid, jūs teicāt, ja es jūs pareizi sapratu, jūs teicāt, ka neviens jau nevarētu sagaidīt no Vācijas, Spānijas un tā tālāk, lai, ka tās uh, nevar kritizēt un iestāties pret. Cik es zinu, vismaz manā valstī Vācijā, kritikas pēc netika, ne, nebija nekāda atteikšanās pat ne no viena līguma. Nu, es nezinu, varbūt jums ir vairāk zināšanu vai pieejama informācija par šiem jautājumiem. Vēlāk šajā komitejā mums būs plānotas diskusijas par sportu un cilvēktiesībām, un pietiekami pārsteidzoši ir tas, ka Katāras valdība ir nākusi klajā ar jauniem labiem likumiem par uh, migrantiem, migrantu izcelsmes darba ņēmējiem, tas ir saistīts ar savstarpē, starptautisko spiedienu uz valsti. Tie, kas no jums ir strādājuši varbūt šajā jomā, varbūt jūs varētu minēt, kāda ir darba nosacījuma un darba apstākļi Saudi-Arābijā. Manuprāt, pagātnē ir bijuši gadījumi, kad cilvēki pat notiesāti uz nāvi nevarēja pat savā valodā iepazīties, iepazīties ar apsūdzībām viņu pašu lietās. Oktobrī Tad, kad runājām par rezolūciju par Saudarābiju, tad norādījām, ka 15. novembrī Saudi Arābijai ir uh, jāprezentē UPR Ženēvā. Es īsti nezinu, notika tas, ja jā, vai jūs varētu pastāstīt, vai ir kaut kādi ārkārtas lietas, par ko mums vajadzētu zināt un kam vajadzētu pasakot. Un uh, jautājums arī ārējās darbības dienesta pārstāvim par nu, kurus arī pēc mirklīša uzklausīsim. Hanāla Hamrī runāja par četri, vairāk nekā 40 tūkstošiem Saudi-Arābijas iedzīvotāju, kas kvalificējas kā nabadzīgi. Šis man ir jaunums. Gribētu jautāt arī ārējās darbības dienestam, vai arī jūs savā uh, situācijas analīzē līdzīgus secinājumus izdarāt. Es nedaudz nokavēju Uh, bet paralēli notiek ārlietu padomes sanāksme padomē. Tas nozīmē, ka tur ir uh, um, visi valstu ministri sapulcējušies. Nu, skatīsimies, cik lielā mērā tad. Uh, mm, Tur, cik lielā mērā tur tiek nosodīti Saudiju koalīcijas izdarītie noziegumi un cilvēktiesību pārkāpumi. Un vēl kāds sarežģītāks jautājums mēs to pieprasījām savā rezolūcijā, un tas ir arī jautājums ārējās darbības dienestam. Mums šķita, ka būtu labi, ja būtu konkrētas sankcijas, kas vērstas pret uh, militāro un uh, tātad uh, augsta līmeņa personu aizsardzību cilvēkiem, kas veikuši noziegumus. Līdzīga tipa saraksts kā Magnitskas saraksts, arī Šeit uh, Saudierābijas gadījumā varētu domāt par tādu ASV, mazāk, vismazāk ticamā no visām valdībām 17 Saudierābijas ierēģis ir iekļauts šādā sarakstā. Gribētu jautāt, vai ir domas vai vēlme, vai arī Eiropas Savienībā varētu šāds saraksts kādā brīdī būt. Un vēl nobeigumā varbūt jūs varētu mums arī pastāstīt, kāda bija konkrētākie pasākumi, kas tika īstenoti Badāvī kunga lietā. Paldies! Paldies! Arī Kristī, lūdzu. Oui, euh... Jā, mēs jau daudz esam dzirdējuši un arī uh, jautājumi, ko gribēju uzdot, ir izskanējuši. Vispirms gribētu pateikties visām piecām mūsu viesēm Mēs uh, uzmanīgi turpinām sekot situācijas attīstībai Saudārābijā, tas ir uh, ļoti nozīmīgi. Un tāpat uh, arī ļoti svarīgi, ka parlaments jau otro reizi šogad pieņem rezolūciju par šo valsti. Nu, mēs varam, protams, katreiz teikt, ka saturs nav uh, Uh, pietiekami šai rezolūcijā, bet nu, tomēr uh, mēs uh, uh, rīkojamies, protams, uh, attiecībā uz Saudā Arābiju šāda rīcība ir uh, grūtāk nekā pret citām valstīm, jo mēs saskaramies ar milzīgu spiedienu un tāpat arī maz ir iespēja kaut ko mainīt šai valstī. Um, bija interesanta jūsu analīze par sieviešu tiesību instrumentalizāciju. Ja mēs sekojam situācijas attīstībai, mēs jau nesam naivi. Nu, piemēram, maijā notika aresti, uh, uh, tika arestētas tieši tās aktīvistas, kuras cīnījās uh, par uh, sieviešu tiesībām vadīt automobīli. Un uh, vai jūs varētu mūs uh, informēt, uh, uh, kāda ir šo uh, maijā arestēto personu situācija? Mēs dzirdējām, ka pat draudot nāvesots, kāda ir procesa virzība. Un uh, Varbūt izskaidrojums ir arī tas, ka daļa no šīm personām pieder šītu minoritātei, un tieši šīm personām draud nāves sots. Pie mani arī satrauca šīs nabadzīgo personu skaits, jo mums ir tāda, nu, nostāja, ka ir saudieši un ir migranti šajā Saudārābijā, tāpat kā citās šā reģiona valstīs. Un kā tie trūcīgi esot, eh, nu, ne jau saudieši, bet uh, migranti. Bet uh, mūs interesē arī to, tas, kāda ir uh, tā saucamā migrantu situācija, kādas ir viņu tiesības Saudārābijā. Mēs arī zinām, ka šeit ir vairākas kategorijas uh, un uh, mums būtu arī jārunā par tiem cilvēkiem, kas ir vismazāk aizsargāti, un jārunā tieši par uh, noteiktu valstu pilsoņiem, kurus visvairāk skar šī situācija. Pagājuši nedēļ mēs vēlreiz apiecinājām savu atbalstu uh, Uh, prasot noteikt sankcijas vai uh, embargo ieroču uh, eksportam uz Saudarābiju. Un tieši prastot, lai valsts, kuras ir parakstījušas starptautiskās uh, saistība šai sakarā arī šī saistības pildīt attiecībā uz ieroču tirsniecību. Francijas uh, armiju ministre, jeb aizsardzības ministre, uh, paziņojusi, ka viņi ir saņēmuši garantijas, ka Francijas ieroči netiek izmantoti Jemenā. Nu, mani, manī tas izraisa sašutumu, es pat nezinu, kā vispār var reaģēt uz to visu Un šī kā šokģī lieta, nu mēs ceram, ļaus mums virzīties uz priekšu un iet tālāk par vienkārši kluso diplomātiju. Un, diemžēl, Turcija savās interesēs cenšas izmantot šo lietu, uh, jo tai ir uh, konflikts par to, kas tad uh, demin, dominē šai reģionā, un viņiem īpaši arī nerūp saudiešu tiesības, bet tomēr mums būtu jāpavirzās uz priekšu šajos jautājumos. Paldies! Grācie. Paldies! Tagad došu vārdu Marko Moretīnī, kas ir uh, Arābu pussalas, Irākas un reģionālās politikas sadaļas eh, vadītāja vietnieks. Lūdzu, paldies priekšsēdētāja kungs, paldies par uzaicinājumu piedalīties šajās diskusijās, tās ir tiešām ļoti interesantas. Un nu runāšu angļu valodā. Izteikšos par lielāko daļu minēto jautājumu, ko minēja šodien vieses runātājas un arī cienījamie deputāti diskusiju gaitā. Pirmkārt, tas svarīgākais, ko gribētu šodien minēt, ir tas, ka nedēļ, šīs nedēļas nogalas laikā, kā jau vairāk runātājus to iepriekš norādīja, Eiropas Savienības līmenī ir izstrādāta deklarācija, uh, ko augstie pārstāvi izstrādājuši Eiropas Savienības vārdā. Un gribētu uzsvērt to, ka tas ir Eiropas Savienības vārdā, jo tas ir spēcīgs vienotības un kohēzijas signāls uh, attiecībā uz jaunāko lietu attīstību Khashoggi lietā. Tas ir uh, saistīts arī ar iepriekš izskanējušām uzrunām par šo pašu jautājumu un arī uh, saistībā ar augstās pārstāves uh, uzrunu ko viņa pauda līdzīgās debatēs 23. oktobrī Eiropas parlamentā. Ja drīkst, gribētu uzsvērt uh, un atkārtot vienu no šajā deklarācijā paziņojumā iekļautiem teikumiem. Manuprāt, tas varbūt atbildēs uz daļu no uh, jautājumiem, uh, ko minēja vairāki runātāji. Šodien pēdējais teikums citēju. Laika gaitā Eiropas Savienība un tās dalībvalsts domās par to, kā var rīkoties kopā, lai uh, reaģētu uz uh, reaģētu uz pārkāpumiem starptautiskos sistēm, starptautiskās sistēmas kontekstā. Tas ir ļoti svarīgs uh, citāts. Tas parāda, ka Eiropas Savienība noteikti turpinās uh, situācijas attīstību vai sekot un atbilstoši atklājumiem arī reaģēs. Tas ir ļoti spēcīgs signāls, kā jau vairāk runātājs to norādīja. Un mēs ļoti cītīgi sekosim šai situācijai. Iepriekš um, citēju arī augstās pārstāvis teikto, ko viņa minēja Strasbūrā Eiropas parlamentā ierodoties, tad, kad viņa runāja par to, cik smags ir šis uh, noziegums, kas vērsts, bija vērsts pret žurnālistu, un arī šeit es viņu citēju, noziegums pret žurnālistu, jebkur pasaulē ir noziegums pret uh, informācijas saņemšanas izpausmes brīvību un um, noziegums pret mūsu sabiedrībām. Manuprāt, tas ir parāda Eiropas domu um, attiecībā uz to, ka jā, ir jāsako šim ļoti svarīgajam gadījumam un lietai. Un pāriešu pie vēl kāda ļoti svarīga aspekta. Manuprāt, tas ir tas, uz ko norādīja arī Lohbīleres kundze. Publisks paziņojums no Eiropas Savienības puses, kas ir ticis izdarīts saistībā ar paveikto darbu Ženēvā. Cilvēktiesību padomas līmenī. Universālais periodiskais pārskats par Saudijārābija. Tas tika izstrādāts 5. novembrī. Tas bija ļoti svarīgs um, brīdis, un uh, kolēģi, kas piedalījās, saka, ka diskusijas bija ļoti interesants. Vairāk nekā 101 valsts izteicās. Un, manuprāt, arī tas uh, parāda, cik ļoti svarīgas ir šīs diskusijas un debats par reformām kopumā cilvēktiesību jomā. Manuprāt, kas attiecas uz Eiropu, šeit gribētu īpaši uzsvērt, ka vairāk nekā 20 valstis izteicās, 24 konkrēti, piedalījās šajā ziņojumā. Un, ja varu pavisam īsi rezumēt, kas tika norādīts kā galvenās bažas no Eiropas puses, tad, manuprāt, mūsu dalībvalsts, protams, ka pauda bažas par izpausmes brīvību, kā jau uz šodien uz to vairāk ir norā, norādījuši. Nāvesots ir ļoti svarīgs aspekts, sieviešu tiesības, tajā skaitā arī šī vīriešu aizbildnības sistēma, tas, ka nenotiek sadarbība ar ANO, īpašiem referentiem, pilsonisko sabiedrību un žurnālistu darbības nosacījumu, jo īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aktīvistu uh, Uh, aizturēšanu, atbilst, izmantojot uh, pretterorisma līkumus. Bija arī konkrētas rekomendācijas no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas izteicās. Un par ļoti konkrētiem jautājumiem - sieviešu tiesības, cilvēku uh, dzimumu līdztiesība, izpausmes. Uh, Uh, pulcēšanās brīvība, cilvēktiesība aizsardzība, atteikšanās no nāves soda, cīņa pret uh, spīdzināšanu, izmantojot uh, kibernoziedzības vai pret terorisma likumdošanu. Un, manuprāt, tas viss kopumā tiešām ļoti labi apkopo lielāko daļu komentāru, kas izskanēja arī šodien pēcpusdienā. Sieviešu tiesības un dzimuma līdztiesība bija ļoti centrāls jautājums šajās debatēs, un lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu arī par to runāja. Uh, arī rekomendāciju kontekstā, protams, uh, tika um, atzīts, ka ir kaut kādi soļi spērti. Uh, bet tajā pašā laikā daudzas valstis pauda bažas par to, ka diskriminācija un vardarbība pret sievietēm un meitnēm turpinās. Vīriešu aizbildnības sistēmas izbeigšana um, uz to tika aicināts, un daudzi uh, aicināja arī Saudi Arābiju atcelt uh, aizliegumus, kas šobrīd pastāv um, pret uh, dažādiem starptautisko tiesību instrumentiem. Uh, Ženēvā mēs paudām nostāju, ka Eiropas Savienība tajā pašā laikā Saudi Arābija um, vēl aizvien sagatavo savas atbildes uz uh, formulētajām rekomendācijām. Tas nozīmē, ka šis darbs vēl turpinās, un mēs ļoti rūpīgi ar lielu interesi tam sekojam, jo tas ir pamats uh, turpmākajai sadarbībai saziņā ar šo valstu. Un viens no jautājumiem, par ko runāja arī šodien vairāki dalībnieki, un manuprāt, tas bija pozitīvs elements, runāt par to, ka ir jāturpina sadarbība un dialogs ar iestādēm Saudi-Arābijā. Nobeigumā divas lietas vēl gribētu minēt pavisam īsi. No Eiropas skatu punkta raugoties ar mūsu delegācijas palīdzību, un tas ir uh, tātad uh, mūsu atbildības lauciņš ārējās darbības dienestam, mēs ļoti rūpīgi sadarbībā ar dalībvalstīm uh, sekojam visiem tiesas procesiem. Tas ir mūsu pienākums un mūsu atbildība ļoti rūpīgi sekot. Un ļoti rūpīgi mm, situācijai kopumā. Sekojam visi tiesvedības procesi, kas ir uzsākti, ir mūsu uzmanības lokā. Un, protams, lūksim arī konkrētas precīzes atbildes attiecībā uz konkrētiem apsūdzībām, kas ir uh, kas ir uh, veiktas pret uh, cilvēktiesību aizstāvjiem. Mēs turpinām uzstāt, uh, ka um, pat reformu laikā cilvēktiesības ir jāievēro um, un jāievēro tiesības arī arestētajām personām par Jēmenu. Vairāk dalībnieki arī šodien jau par to runāja, pilnīgi pareizi tika norādīts, ka uh, notiek diskusijas ārlietu padomē, Eiropas Savienības padomē, arī Jemena bija darba kārtībā. Vakardien ar ļoti lielu interesi izlasījām kustības paziņojumu par mērķi apturēt uh, um, raķešu uzlidojumus uh, Jemenai no Saudarābijas Arābu Emirātiem. Mēs patiešām ceram, ka tas uh, atvieglos uh, tālākās politiskās diskusijas, kā ANO īpašais uh, uh, sūtnis Jemenā ir Grifica kungs norādījis, ka tas varētu ļaut politiskā veidā šo konfliktu risināt, jo kā jau Eiropas Savienība ir uzstājusi nu jau vairāk nekā gada garumā, mūsuprāt vienīgais veids, kā risināt krīzi Jemenā ir politisks, nevis militārs risinājums. Liels jums paldies! Grazie. Paldies. Arī es vēlētos uh, tagad uh, jums katrai dot uh, aptuveni divas minūtes iespēja reaģēt, uh, paust komentārus par dzirdēto, arī par mūsu kolēģi teikto. Un vispirms vārds jums. Lūdzu, paldies! Paldies par komentāriem, ļoti informatīvi! Ļoti informatīvi dzirdēt, ko dara Eiropas Savienība. Gribētu gan ko precizēt, ko es biju domājis ar kopīgu Eiropas solidaritāti starp dalību valstīm. Nu, piemēram, tad, kad Vācija kritizēja Saudi Arābijas ārlietu ministru, viņi uh, Eh, kritizēja to, kā tika risināta situācija ar Sadlhi arī, arī Libānā un tika argumentēti norādīts, ka tas varētu novest pie tā, ka vēl viena valsts tika destabilizēta. Tad Saudarābija atspēlējās. Bet, ja Eiropas valsts izrādītu solidaritāti Vācijai, Kanāda vēl viens piemērs. Tad, kad Kanāda kritizēja Saudi-Arābijas uh, valdību par sieviešu aktīvistu aizturēšanu, rietumu pasauli, pārējā rietumu pasauli teica, tā nav mūsu problēma, tā ir Kanādas problēma. Ja Eiropā nebūs kopīgas rīcības, tad šāda veida situācijas turpināsies un katru uh, valstī Saudija režīms atsevišķi šantažēs. Ja viņi teiks, nu labi, nē, mēs tad pirksim ieroči no citiem. Bet tam ir jābeidzas, ja mēs gribam, lai situācija uzlabotos Saudijārābijā. Bet gribētu gan vēl kādu lietu precizēt un skaidrot par Eiropas Savienības ārpolitiku pret Saudiju režīmu. Protams, nu nav daudz, ko, ko varam paveikt, var rezolūcijas izstrādāt, bet es domāju, ja mēs apzināsimies vēsturi tam, kā Eiropas Savienība vai uh, Savienības dalībvalsts ir um, rīkojušās attiecībā uz diktatoriem 20. gadsimta otrajā pusē. Eiropas valstis pārsvarā šos diktatorus bija atbalstījušas, domājot, ka tie radīs stabilitāti. Sākot ar Bengālī kungu no 2011. gada, kad Francija uh, bija te solījusies viņam palīdzēt, jo viņš sastapās ar spiedienu no savas tautas, Hosnī Mubaraks. Nu, ir milzīgi daudz piemēru patiesībā, un šī politika nenes augļus, jo bēgļi, kas pārpludināja Eiropu, ir uh, to represiju rezultāts represijām, kas notiek šajās valstīs. Tādēļ atbalstot šos diktatorus, jūs paši sev nepalīdzat bēgļu un nelegālo migrantu uz jūsu Eiropas robežām būs aizvien vairāk tikai šādas situācijas rezultātā. Un vēl kāda lieta, visi šie diktatori it kā esot uh, nodrošinās pret terorismu. Mēs te pašā laikā zinām, ka Saudija režīms ar savu reliģisko globālo interpretāciju bija cēlonis terorisma krīzei lielākajai, ko esam pie, um, pie, pieredzējuši kopš 2001. gada 9. septembra. Nu, jā, saprotam, gribat tirgoties ar ieročiem, ir lietas, ko var darīt, politika jāizsno, bet šāds beznosacījuma atbalsts diktatoriem viņiem vienkārši ļaus pašiem vērsties pret savu tautu un piespiest tos doties prom, un tad tiem ir jādomā, kurp doties viņu, vai no nu Eiropā notiek, Ziemeļamerikā, vai um, pēdējā laikā vidusjūrā, un miruši tiek izcelt tādēļ ārpolitikas pamatprincipi būtu jāpārskata izstrādājam rezolūcijas, eh, ir tiesība aizsardzības pasākumi, sākam eh, dialogu ar šiem diktatoriem. Dialogs uh, ir pozitīvi vērtējums ar cilvēkiem, kas ievēro dialogu pamatprincipus, bet nevis ar cilvēkiem, kas noslapkavo savus pilsoņus savos konsulātos vienkārši citās valstīs. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja lūdzu. Paldies. Jā, gribētu atbildēt uz vienu no jautājumiem, saka Alnāja kundze. Sieviešu tiesības. Es nesen uh, saņēmu zvanu no viena no ieslodzīto radiniekiem, un es viņus personīgi aicināju šeit ierasties un uh, liecināt Eiropas parlamenta priekšā. Viņiem bija bail Viņi tādēļ neieradās, bet viņi man teica, ka šīs sievietes tiek neiedomā, neiedomājami uh, spīdzinātas ar uh, elektrošoku, ar uh, pātagas uh, cirtieniem, uh, ir ieslodzītas vienatnē, tās tiek pastāvīgi pratinātas, uh, nepamatoti apsūdzētas, viņās ir, viņām tiek spiests atzīties. Um, tātad nepatiesās apsūdzībās, un tas tikai par sievietēm. Otrs jautājums par migrantu vai Saudi-Arābijā strādājošo migrantu darba tiesībām. Viena no smagāk cietušajām grupām, jūs jau zināsiet, ne tikai Saudi-Arābijā, bet arī visā uh, līča valstu reģionā ir Dienvidāzija, Mjanma, Filipīnas. Uh, Manuprāt, ir bijuši arī pat vairāki video. Nesen tika publiskots video ar vienu no migrantiem. Tā bija sieviete, kurai tika publiski nocirsta galva un izdarīts nāves sots. Daudzi no šiem cilvēkiem tiešām bieži vien ļoti smagi tie cieši um, Saudi-Arābijā nepastāv gluži sistēma, ka ik viens apsūdzētais viņam ir tiesības uz, tiesnes, uz uh, advokātu un uh, viņa tiesību ievērošanu. Tas nepastāv. Indijas vai Filipīnas, Filipīna izcelsmes darbiniekiem, kas uh, ļoti smagos apstākļos strādās, tiesība nav. Algas ir minimālas, minimālās algas kā tādas vai veselības apdrošināšanas uh, darbaņēmējiem vispār nav. Pēdējā laikā Saudi-Arābijā uh, ir augsts bezdarba līmenis, tādēļ valdība izlēma sūtīt prom daudzus migrantus, un ne tikai tos, kas ir no Āzijas, bet arī no Jēmenes, kuriem bija jādodas prom no, uh, no Saudarābijas un jāatgriežas savas mājas gruvešos. Un viņi no Saudarābijas tika vienkārši deportēti uz kara zonu prom. Tā ir vēl viena problēma. Mēdījos tur tas ne, nekur īsti neparādās. Paldies! Paldies! Haiders kundze. Jā, es gribēju pavisam īsi pateikt. Jā, atcerēsimies, kad mēs runājām par migrantu grupām Eh, Saudārābijā ir 5-6 miljoni šādu cilvēku, viņi dzīvo mūsdienu verdzībā, viņiem konfiscē pases, viņiem ir nepieciešami saudiešu aizbildņi, lai viņi varētu uzturēties valstī, viņiem nav nekāda aizsardzība nodrošināta, nav arī pilsoniskā sabiedrība, kas, eh, kas par viņiem interesētos. Vēl viena kategorija ir migranti bez dokumentiem, kuri, pret kuriem uh, izturēšanās ir uh, Eh, cietsirdīga. Tālāk eh, statistika par nabadzīgiem iedzīvotājiem, tie ir neoficiāli dati. Eh, Saudārābija neatzīst to, ka nabadzība valstī pastāv, jo no brīža, kad tas tiks atzīts, tiks atzīts arī, ka bagātība tiek nevienlīdzīgi sadalīta, ka pastāv valstī korupcija. Un tāpat uh, sievietes lauku rajonos sen jau varēja bez autovadītāja tiesībām vadīt automašīnu, un režīms uh, to pieļāva, pievēra acis uz šādu situāciju, jo šīs sievietes ir nabadzīgas un viņām bija jābrauc ar mašīnu, lai viņas varētu apstrādāt uh, zemi, uh, pārvadāt savus bērnus, un režīmām bija bail pret šīm cilvēkiem vērsties, jo tad iz, ra, sa, izceltos izvadējušos cilvēku revolūciju. Paldies! Un pirms mēs uh, sakām uz redzēšanos mūsu viesēm. Es gribēju arī nodot virkni vēstījumu. Es tāpat arī e, pierakstīju jūsu ieteikumus, un tagad, e, ko es vēlējos teikt. Pirmkārt, mēs uh, neapmierināsimies tikai ar oficiālo Saudarābijas patiesību Hašokģī lietā. To es eh, jums apsolu. Un uh, iepazīstoties ar cip ziņojumu, piemēram. Un mums ir jāiet tālāk par ASV administrācijas un Maika Pompeo versiju šā lieta. Vai Bārbara vēlējās ko teikt? Allora Barbara, se vuoi porre la questione a Bārbara, ja tu vēlies uzdot jautājumu, lūdzu, tev ir šāda iespēja. Ja es gribējos atkārtot jautājumu ārējās darbības dienestam, ko jūs darat Raifa Badāvī lietā, jo viņš ir Saharau balvas ieguvējs. Paldies! Yes, um, sorry, Mr. Chairman. Jā, priekšsēdētāji, uh, Es atvainojos, tiešām aizmirsu atbildēt uz šo jautājumu. Vēlējos īsumā atkārtot, ka šajā gadījumā un arī citos līdzīgos gadījumos, kas, kad ir runa par cilvēku tiesību aktīvistiem un cīnītājiem, mēs uzmanīgi sekojam situācijas attīstībai uz vietām. Uh, un uzturām kontaktus ar Saudarābijas varas iestādēm, lai iegūtu papildu informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar tiesas procesu un arī cik vien iespējams mūsu delegācijas pārstāvi ir klāt tiesas procesos un citās tiesas tiesiskās procedūrās. Tā ir mūsu parastā prakse šādās lietās. Protams, mēs cenšamies katrā šādā lietā noskaidrot lietas patiesos apstākļus. Paldies! Non so se sei soddisfatta. Es nezinu, vai tu esi atbildīgs apmierināti ar atbildi, neko daudz jaunu mēs šoreiz neuzzinājām. Bet eh, es eh, tā tad eh, turpināšu savu runu. Tātad mēs vēlamies īstenot Eiropas parlamenta rezolūciju par situāciju Saudarābijā un at tieši šeit domāju starptautisko izmeklēšanas komisiju. Ja šāda komisija tiks izveidota, tad būs iespējams ja varbūt nopratināt arī atbildīgās personas. Un, e, protams, mēs nevaram prasīt nāvis soda izpildi šīm personām, nu, visiem zinām apsvērumu dēļ. Trešais pu punkts, ko gribēju teikt. Mēs e, strādāsim pie tā, lai e, panāktu to, ka Saudarābija apstiprina progresīvu uh, reformu programmu un uh, arī panākt uh, to, ka tiek no cietuma atbrīvotas personas, kuras ir uh, Uh, apcietinātas uh, par uh, savu viedokļu paušanu. Tāpat ir jāaptur konflikts Jemenā, jo tur ir humāna katastrofa, nemaz nerunājot par cilvēku tiesību situāciju. Mums ir arī jātiec uz lielāku līdzsvaru, labāku līdzsvaru nodrošināšanu šajā reģionā, domājot arī par Katāru, tas ir ļoti svarīgi, lai atjaunot stabilitāti un mieru šai reģionā reģionā. Mēs, mums arī e, notiks viedokļu apmaiņa par šiem jautājumiem arī ar ārlietu komiteju un, e, jā, Marija Kristīna vārds jums. E, es nekļūdos, jūs absolūti nerunājat par sieviešu tiesību situāciju. Mums ir arī šāda rezolūcija pieņēmta Eiropas parlamentā mārtā jo dažām no šīm sievietēm draud arī nāves sots, un mums ir jārīkojas priekšsēdētāja kungs ar visu, visu cieņu. Jā, es pilnīgā, pilnībā jums piekrītu. Es tiešām domāju, ka to pateicu, kad runāju par uh, Eh, demokrātisku reformu īstenošanu šai valstī un kad mums ir jāseko, kāda ir to cilvēku situācija, kas atrodas apcietinājumā tādēļ, ka ir cīnījušies par cilvēku tiesībām. Un šeit es domāju gan vīriešus, gan sievietes. Mēs ļoti nopietni šai lietai pieiesim. Uh, mūsu apakškomitejā un arī attiecībās ar citām parlamentu struktūrām. Es pateicos visiem, kuri piedalījās šajā diskusijā un turpināsim ciešu sadarbību. Vai jūs vēlējāties ko teikt? Prova. شكرا جزيلا للجميع أعرف أنكم vēlējos visiem pateikt paldies. Es eh, zinu, ka jūs eh, vienkārši tā neklusējat runājot par Raifu Badavī, bet jau pirms diviem mēnešiem eh, tika prasīta visu uh, politi ieslodzīto atbrīvošanu. Es vēlētos, lai uh, visas citas valstis pievienotos Kanādai, kura nāca klajā ar šādu aicinājumu, un tūlīt pēc tam uh, Saudarābija pārtrauc diplomātiskās attiecības ar Kanādu, bet ja visas valstis būtu solidāras un ieņemtu vienu un to pašu nostāju, tad rezultāts būtu ievērojami labāks uh, par uh, diplomātisko attiecību pārtraukšanu uh, ar valsti, kurā apcietina cilvēkus par to, ka viņi pauž savu viedokli. Paldies, ar to arī noslēdzam šīs mūsu debatas. Paldies visiem!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 Bene. Possiamo in... Labi. Uzsākam viedokļu apmaiņu par sportu un cilvēktiesībām lielo sporta pasākumu kontekstā. Kā jūs zināsiet, mūsu apakškomiteja nu jau kādu laiku izrāda interesi par šo jautājumu, un 2015. gada maijā mēs organizējām ļoti uh, dzīvīgu uzklausīšanu. Kā reiz par šo ļoti svarīgo jautājumu sports un lielie sporta pasākumi, kas um, aug un piesaistēs vien lielāku dalībnieku un skatītāju skaitu. Un tas savukārt uh, iet roku rokā ar lielāku uzmanību, kas ir um, jāpievērš šiem pasākumiem jo īpaši saistībā ar kontrolas pasākumu īstenošanu atbilstoši pilsoņu vēlmēm un arī vajadzībām un tiesībām. Lielie sporta pasākumi, kā olimpiskās spēles vai lieli, piemēram, pasaules futbola kausi, vienmēr ir um, ļoti gaidīti pasākumi, un tajā pašā laikā pārstāv visas pasaules tautu valstu uh, vēlmi mm, Uh, vieno visus šos cilvēkus uh, ap kopējām vērtībām, kā piemēram godīgums, līdztiesība, miers, tolerants, ilgspējīga, laba pārvaldība, integritāte, caurskatāmība, un tādēļ arī lielajām sporta organizācijām un asociācijām ir aizvien lielāka atbildība īstenot uh, cilvēktiesības un ņemt tās vērā savās darbībās. Tas attiecas uz šo iestāžu pārvaldības struktūrām lielo sporta pasākumu tātad piešķiršanas process, kā arī valsts, kas uzņem šos pasākumus, pilsētas, tajā pašā laikā arī sportisti, mēdīji, pilsoņi. Un gribētu teikt, ka jā, šie jautājumi ir ļoti sarežģīti, jo daudzi no lielajiem sporta pasākumiem pēdējo gadu laikā, vai arī kas ir nākotnē plānoti, notiek valstīs, kurās Eiropas Savienībai ir uh, nu, zināmas bāžas tomēr attiecībā uz tiesiskuma um, ievērošanu, demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu. Šogad mēs svinam 70. universālo cilvēktiesību deklarācijas gada dienu, un tādēļ ir tikai piemēroti, ka mūsu viedokļu apmaiņa notiek šādā ļoti īstajā brīdī atbilstoši mm, Eiropas parlamenta pirmajai cilvēktiesību nedēļai, tas notiek tās satvarā. Un tajā pašā laikā rītdien notiek arī augsta līmeņa konference, kurā piedalīsies ANO pārstāvi, reģionālo cilvēktiesību organizāciju pārstāvi un viesi no visas pasaules. Cilvēktiesību universālais raksturs nozīmē arī to, ka tās ir jāpiemēro visām darbībām, tajā skaitā arī Uh, uzņēmējdarbības um, uzvedībai um, un arī sporta pasākumiem. 2015. gadā mums uh, bija uzklausīšana, kopš tā esam panākuši vērā ņemamu progresu attiecībā uz um, cilvēktiesību aspektu piemērošanu arī sporta jomā. Protams, darba vēl ir daudz, bet pilnīgi godīgi varu teikt, ka mm, arī uh, Uh, saistībā ar mūsu nesenajām vizītēm, piemēram, Katārā saistībā ar uh, futbola kausu, redzam, ka mūsu idejas ir uh, pozitīvi uztvertas, tomēr gribētu vēlreiz atgādināt, jā, nu, darba vēl aizvien ir ļoti daudz. Šodien mums ir tas gods sveikt mūsu vidū ļoti augsta līmeņa runātājus, kas ir uz frontes līnijas, mēģinot sasaistīt cilvēktiesības un sportu. Uh, eksperti, mm, sporta organizāciju pārstāvji, mm, pilsoniskās sabiedrība un FIFA ir viena no uh, lielākajām ieinteresētajām pusēm, kas ir atbildīga par vienu no populārākajiem uh, sporta veidiem pasaulē - futbolu. Tādēļ man ir uh, liels uh, prieks, ka Adjekī kungs šodien uh, ir pie mums ieradies runāt par uh, um, sasniegto, plānoto, kas notiek FIFA, cīnoties ar uh, nākotnes izaicinājumiem, un pēc tam došu vārdu pārējiem runātājiem. Tagad došu vārdu Federico, kas ir ilgspējīgas un uh, daudzveidības vadītājs FIFA. Um, iestādē liels paldies, Pancerī kungs, šī man ir liels gods šeit ierasties. Dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels gods uh, šodien piedalīties jūsu sēdē un runāt par cilvēktiesībām sporta sakarībā. Un uh, esmu pārliecināta, ka jūs noteikti uzdosiet vairākus jautājumus par šo ļoti interesanto jomu sasa, sas, saskārsmi. Es uh, sadarbojos ar FIFA un mana komanda uh, tieši strādā ar cilvēktiesību jautājumiem un manas uh, nodaļas um, pienākumos ietilpst runāt par ekonomiskajiem, sociālajiem un vidas aspektiem. Burtiski pēdējos pāris gados eh, cilvēktiesības eh, iet cauri visām mūsu darbības jomām un, protams, visai FIFAs darbībai kā tādai. Man šis, te, šis temats ir ļoti eh, tuvs, jo 70. gados Argentīnā mana ģimene cieta cilvēktiesību pārkāpumu eh, dēļ, un es zinu, ko tas nozīmē, ka tēvu iemet cietumā un iespējams pat spīdzina bez jebkāda iemesla. Es zinu, ko nozīmē, kad militārais režīms iemet cietumā un pat nogalina pilnīgi nevainīgus cilvēkus. Es zinu, ko nozīmē ciešanas, tāpēc eh, mana profesionālā darbība ir e, lielā mērā iekrāsota no šīs pieredzes. E, FIFA šobrīd ar vien lielāku interesi pievērš cilvēktiesībām, un burtiski pirms e, nedēļas e, tika nopublicēts nopublicēts ne, vienas neatkarīgas nevalstiskās organizācijas pētījums, kurā tika novērtēta FIFAs rīcība un no ilgtspējības viedokļa raugoties, viena organizācija FIFA piešķir 62 punktus un otra organizācija 89. Tuvākajās minūtēs tiešām īsumā izskriež cauri mūsu darbam. Un vēlējos uzsvērt varbūt trīs vaļus, jo laiks jau vairāk neatļauj runāt par to, ko esam sasnieguši burtiski pēdējos gados. Pirmais tā tad ir um, regulatīvo un normatīvo aktu sagatavošana, otrs uh, īstenot dažādas eh, pasākums, kas eh, tika eh, tātad šogad notiekošajā Krievijā sporta pasaules čempionāta, futbola čempionātā, un visbeidzot 26. gadā paredzētajā FIFA um, pa, futbola pasaules čempionāta kandidātu pilsētās tām e, savā piedāvājumā ir obligāti jāiekļauj cilvēktiesību klausula. Tātad vispirms e, normatīvais ietvers. Tādas organizācijas kā FIFA, tās darbs nevar būt ilgtspējīgs, ja tā, tās darbu neatrunā veselu virkni normatīvo aktu. Par cilvēktiesībām runājot, tās ir atrunāts trešajā FIFA dibināšanas pantā. Un tur ir ierakstīts, ka FIFA respektēs visas starptautiski atzītās cilvēktiesības un mēģinās tās īstenot dzīvē. Tas ir ļoti būtiski, jo atšķirībā no citām organizācijām E, šis darbs ir um, darbs un cilvēktiesība ievērošana ir obligāta. Tātad tas nozīmē, ka mūsu organizācijā cilvēktiesības ir ierakstītas e, vienā no pirmajiem pantiem. Un e, FIFA ir pati sagatavojusi stratēģiju šajā jautājumā, galvenokārt balstoties uz apvienoto nāciju cilvēktiesību mm, normatīviem. Kas ir svarīgs šajos noteikumos? Ja e, tie netiek izpildīti, tad jau šiem normatīvajiem aktiem nav nekāda nozīme. Un šeit es tālī gan pārēju uz e, otro rīcību, un tā bija e, FIFA rīcība cilvēktiesību jautājumos pasaules čempionātā Krievijā. Nav nekāds eh, noslēpums, ka cilvēktiesību aktīvistiem Krievijā klājas grūti. Un visi jau plašsaziņas līdzekļos varam lasīt, kas Krievijā notiek. Cilvēktiesību aktivi, aktīvisti, arī tie, kur darbojās eh, pasaules čempionāta laikā, šobrīd sastopas ar eh, izmeklēšanu, un tas vēl vairāk FIFA liek aktīvāk darboties. Mēs eh, īstenojam veselu virkni pasākumu, lai iegūtu informāciju par to, vai cilvēktiesību aktīvisti un plasaziņas līdzekļi, plasaziņas līdzekļu rīcība kaut kādā veidā tika ierobežota. Bet um, Vēl bez tam mēs e, cieši sadarbojamies ar starptautiskās sabiedrības organizācijām un arī ar Krievijas e, nevalstiskajām organizācijām, liegot pēc iespējas vairāk informācijas un iespējams arī rīkotos. Tādējādi mums e, ieguvās uzzināt par desmitiem cilvēktiesību aktīvistu, uh, kuri, pret kuriem tika īstenotas sankcijas. Piemēram, Sivanam kungs, kas ir cilvēktiesību aktīvists un kurš iestājās par eh, strādājošo tiesībām, par tiem, kur cēla stadionus eh, Sočos, kāda bija viņu dzīves un darba apstākļi, un šobrīd pret viņu tiek izvirzītas smagas eh, apsūdzības. Mēs, ies, mēs um, iejaucāmies, un šobrīd um, šīs apsūdzības nedaudz vaināts. Bet, kā jau ziniet, nevienmēr viss cilvēkties, cilvēktiesību aktīvistu rīcība tiek atbalstīta no varas iestāžu puses. Un uh, FIFA ir mēģinājusi atbalstīt arī citus aktīvistus, ne tikai tos, kas darbojās eh, pasaules mēstarsacīkšu sakarā. Mēs eh, esam izskatījuši arī diskriminācijas eh, lietas un vēlamies, lai tiktu stadionu celtniecībā respektētas strādājušo tiesības. Un trešais šajā cilvēku tiesību, eh, cilvēku tiesību jautājumā mēs vēlamies, lai arī um, kandidāti pilsētas, kuras piedāvāt savu kandidatūru meistarsacīkstēm, iekļautu cilvēku tiesību klauzulu. Tas attieksies uz pasaules meistarsacīkstēm no 26. gada, kad kandidātu pilsētām būs jāpiedāvā detalizēta cilvēktiesību ievērošanas stratēģija. Un tiek prasīta arī e, sabiedrisko organizāciju ied, iesaistīšanās šo cilvēktiesību īstenošanā. Tā būs pirmā reize, kad uh, cilvēku tiesības jau no paša sākuma tiek ņemtas vērā un atrunātas lielu sporta pasākumu organizēšanā. Pirms saviem noslēguma vārdiem vēlētos jūs nedaudz iepazīstināt ar 22. gadā Katārā paredzēto pasaules futbola čempionātu. Un, um, infrastruktūras eh, celtniecībā iesaistītās eh, iestādes cieši sadarbojas ar FIFA. Es eh, zinu, ka jūs pēdējos mēnešos esat cieši sekojuši līdzi, un šobrīd Katārā tiek īstenota darba, um, ehm, darba darba noteikumu maiņa, kas tiek eh, sagatavota saskaņā ar starptautisko darba organizāciju. Un eh, mēs eh, esam priecīgi redzēt, ka šādas pārmaiņas notiek, bet visticamākais, ja Katāra nebūtu iegūst tiesības organizēt šo pasaules čempionātu, tad šīs izmaiņas darba likumdošanā nebūtu. Tādējādi var apgalvot, ka arī mūsu ieguldījums novedīs pie labāka darba situācijas Katārā. Un um, dažādas starptautiskās organizācijas ir sagatavojušas ziņojumus un um, arī starptautiskā celtnieku arotbiedrība ir augstu novērtējuši panākto. Pēdējos gados mēs esam eh, strādājuši pie FIFA kopīgās stratēģijas izstrādes, un pirmo reizi šīs stratēģijas eh, pamatā ir eh, cilvēktiesību risku novērtējums. Cilvēktiesības un liela sporta pasākumi kļūst ar vien saistītākas tēmas, un es esmu pārliecināts, ka šīs stratēģijas īstenošanā arī mums būs daudz kas darāms. Noslēgumā vēlētos eh, uzsvērt to, cik svarīgi ir iesaistīt to pušu aktīvāka rīcība. Viss, ko savos eh, ievadvārdos runāju, gan tātad mūsu cilvēktiesību politika, jaunā stratēģija Katārai ir ļoti svarīga, lai cilvēktiesību tātad um, iesaistīto pušu aktīvāk iesaistīšanās ir svarīga. Vēlētos uh, uzsvērt arī mūsu neatkarīgās uh, cilvēktiesību padomas darbību Šajā padomē piedalās kā neatkarīgi eksperti, tā arī nevalstisko organizāciju un pilsoniskā sabiedrības pārstāvi. Un 80 lapas puses garo ziņojumu, ko sagatavosim nākamajā nedēļā. Es ceru, ka jums būs iespēja iepazīties par mūsu paveikto pagājušajā gadā. Uh, Es eh, saprotu, ka darbs pie cilvēku tiesībām turpinās. Bieži vien šis darbs ir ļoti sarežģīts un darbs ir ilgstošs. Negrasos melot, ka mums ir risinājumi visiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies. Ceļš joprojām ir ērkšķains. Tāpēc esmu pārliecināts, ka sadarbība arī ar ārējiem, ārējiem iesaistītajām pusēm, tajā skaitā arī ar Eiropas parlamentu, ir ļoti svarīga. Šādā sakarībā ir eh, ļoti svētīgi redzēt, ka ir mainījusies paradigma cilvēktiesību un sporta pasākumu sakarām. FIFA ir kļuvusi par risinājumu piedāvātāju. Vēlamies eh, turpināt strādāt tādā pašā garā arī nākotnē, un būtisks ir panāktais progress pēdējo divu gadu laikā. Tas bija tā īsumā izskriet cauri mūsu aktivitātēm, un es ceru, ka debatēs un atbildot uz jūsu jautājumiem, es varēšu vēl sīkāk pieskarties mūsu sasniegtajiem. <clears throat> Grazie, lei, doktora Diekīver. Lielas paldies! Paldies par um, sniegto ievadu šajā jautājumā, un, nu, mums ir pievienojies Polijas uh, Nacionālās Olimpiskās komitejas prezidents Eiropas Olimpiskās komitejas vārdā Andrei Krasņickī kungs. Lūdzu, jums vārds. Szanowni członkowie parlamentu. Paldies, dāmas un kungi, cienījamie deputāti, cienījamie viesi. Eiropas Olimpisko komiteju asociācija ir NVO. Tā ir starptautiska organizācija, kuras centrālais birojs atrodas Romā. Tam ir arī vairāki vietējie biroji. Kopā ar mani ir arī biroja uh, vadītājs Helmuts Folkers. Mēs esam viena no piecām kontinentālajām organizācijām, ko sponsorē Starptautiskā olimpiskā komiteja. Un mēs atbalstām mūsu locekļu darbības uh, saistībā ar olimpiskās kustības popularizēšanu. Atbalstām uh, sporta pasākumus, par kuriem arī runāšu detalizētāk. Divreiz gadā asociācija organizēja starp um, institucionālās sanāksmes locekļiem ģenerālu sesiju, semināru un arī vairākus reģionālus pasākumus. Mēs atbalstām arī mazākās, vājākās olimpiskās komitejas nodrošinot kontaktus un strādājam sinerģijā ar Eiropas un trešajām valstīm, padarām tās visus par labiem partneriem, kopā ar kuriem varam strādāt pie sociāliem jautājumiem. Parasti tiek uh, saprasts, ka Olimpiskā kustība ir uh, lielisks izglītības uh, veicinātājs vietējā un starptautiskā līmenī, tādēļ um, Olimpiskā komiteja atbalsta fiziskas aktivitātes sākot no jau no ļoti tātad jauna vecuma. Kustības ir labas veselībai, un tas ļauj sportistiem panākt arī labākus rezultātus spēlēs. Šogad mums ir sporta nedēļa, un pateicoties ļoti aktīvām kampaņām, mums ir izdevies organizēt arī pasākumus, kas veicina veselīgu dzīves stilu. Veicinot uh, sportu Eiropā, mēs vēlamies um, nodrošināt arī veselībai draudzīgu dzīves stilu, atbalstām um, vairāk nekā 15 uh, Olimpiskās komitejas Eiropā. Uh, Un esam organizējuši arī tādus svarīgus sporta pasākumus, jauniešu festivālus gan ziemā, gan vasarā. Atbalstām gan lielas, gan mazas valstis. Eiropas Olimpiskā komiteja pārauga un uzrauga dalību valstu darbu šajā jomā. Mēs uh, reaģējam uz svarīgākajiem globālajiem jautājumiem. Mūsu konsultatīvās komitejas uh, veicina dzimumu līdztiesību, strādā pie izglītības, dzimumu līdztiesības komiteja sportā. To jo īpaši aizstāv Somijas komiteja ar savu īpašo programmu. Mēs vēlamies veidot modernu sporta kultūru sievietēm un vīriešiem kam ir potenciāls veicināt pārmaiņas. Un kas attiecas uz šodienas diskusiju uh, svarīgākajiem jautājumiem, uh, mēģināsim runāt par šiem jautājumiem saistībā. Mūsuprāt, brīvība uh, sportot jau ir viens no brīvības veidiem. Sports veicina veselīgu dzīvesveidu, uh, Un jaunatnes festivālī kopā ar sportu Eiropā veicina brīvību. Pēc kara šausmām un Eiropas uh, ekonomikas izveids tagad sports ir ļoti būtiska joma. Mūsu sportā pasākumos mēs paļaujamies uz šo pieredzi, nodrošinot to, ka 50 tautas tiekas mierā un sportā, sportiskā garā. Tas viss ir uh, cieši saistīts ar olimpiskās uguns iedegšanu, kas pēc tam ceļo pa dalību valstīm un līdz nonāk organizētāju valstī. Vēl kāds ļoti svarīgs jautājums. Sports uh, ļauj inte ne tikai integrēt uh, dalībniekus, bet arī dažādas sociālās klases. Mēs iebilstam pret barjerām un šķēršļiem, mēs atbalstām dialogu, atbalstām to, ka mums ir jāsasniedz cilvēki, nevis jāiepriecina vadoņi. Mana olimpiskā pieredze gadu laikā ir tāda, ka katreiz, kad um, Eiropā vai jebkur pasaulē tiekos ar cilvēkiem, es atrodu draugus tiekoties ar ļaudīm no Eiropas, mēģiniet ar viņiem sadraudzēties. Mūsu svarīgākais pasākums ir Eiropas spēles. Tas ir daudz disciplinārs sporta pasākums, kas tiek organizēts reizi četros gados visiem Eiropas sportistiem. To organizē Eiropas Olimpiskās komitejas asociācija. Baku 2015. gadā šis pasākums tika atklāts, tas guva ļoti plašu publicitāti un parādīja, ka Eiropa ir sporta centrs. Tas ļauj saglabāt uh, Eiropu kā svarīgāko reģionu sportā. Mēs uh, aicinām uh, kombinēt uh, olimpiskās un ne olimpiskās sporta disciplīnas, piemēram, basketbolu ar citiem sporta veidiem. Cilvēktiesības ir uh, olimpiskās hartas pamats, kas nosaka, ka visiem Olimpisko spēļu dalībniekiem ir identiskas tiesības, ir jāizvairās no diskriminācijas. Mēs cīnāmies ar diskrimināciju, pre, uh, diskrimināciju pret uh, rasi, tātad uh, izcelsmi, statusu vai jebko citu. Tas ir dialogs, kas ir viens no mūsu saistību pamatelementiem. Spēļu un festivālu organizatoriem ir jāatzīst mūsu ētikas kodeks. Tajā skaitā uh, mēs domājam gan par sportistiem, gan arī par aktīvistiem un preses un uh, mēdīju iesaisti. As Olimpisko komiteju asociācija savā um, vadlīniju tekstā ir iekļāvusi identisku teksta redakciju, kā tas ir citu organizāciju tekstos. Gribētu pateikties par atbalstu visiem, kas iestājas par tām pašām vērtībām. Liels paldies par uzmanību! Paldies! Paldies jums par uzrunu! Un, nu, došu vārdu Alison Bisko, kas ir uh, sporta un cilvēktiesību centra projektu koordinātore, strādā Ženēvā, un mums jūsu darbs ir ļoti svarīgs. Jūs izmantojat tiešām integrētu pieeju. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi cienījumie parlamenta deputāti, liels paldies par iespēju jūs šodien uzrunāt. Es šeit pārstāvu jaunu izveidoto sporta un cilvēktiesību centru un izsakos mūsu Džona Mosona aktīvā mm, vadītāja mm, vārdā. Uh, um, tātad plašākas iestādes ietveros, kas mūs uh, uzņem um, tātad mūsu darbības sākumā. Viņš atvainojas, ka šeit nevarēja šodien ierasties. 19. gadā šīs centras būs pilntiesīgas, veid, uh, darbosies Šveicē, to atbalsta gan Šveicas valdība, gan arī citas iesaistītās puses. Mēģināšu atbildēt uz trim jautājumiem šajā prezentācijā. Pirmkārt, centra prāt, kas mūsuprāt ir iespēja, ko sports nodrošina cilvēktiesību ievērošanai. Otrakārt, kādā veidā centrs izmanto šīs iespējas un kā esam līdz šim panākuši rezultāts. Un treškārt, kādā veidā centrs eh, mēģinās panākt progresu arī nākotnē un cīnīties ar izaicinājumiem. Fonds. Šis centrs oficiāli tika atklāts šī gada jūnijā. Tas uh, apkopo sešus uh, darba gadus, kur sastrādājas NVO, valdības, sporta uh, pārstāvjā skaitā tālāk arī ārlietu dienests un NVO. 40 uh, pārstāvji visā pasaulē un 4 dalību valsts mūs aktīvi atbalsta Vācija, Nīderlanda, Slovenija un apvienotā karalista un mums ir aktīvs dialogs arī ar komisiju pēdējā gada laikā. Eiropas līmenī UEFA un arī OSC e atbalsta, protams, arī FIFA un Human Rights Watch. Mūsu darbs sākās 2012. gadā pēc Londonas Olimpiskajām spēlēm. Uh, tad uh, ilgspējīgas Londonas uh, centrs vērsās pie mums un um, lūdza iespējas sadarboties. Ja Laika gaitā esam Šveicē pamanīti un rezultātā lēmām veidot šo lielo sporta uzņēmumu cilvēktiesību centru, jo šeit eh, mēs runājam par ļoti plašu iesaistīto personu klāstu sportisti, mēdīji, mazais sarkātās grupas, un mūsu ziņojumā 15. gadā 17. neformālos eh, dok eh, dokumentos publiskojam šo ziņojumu attiecībā uz sporta pasākumu dzīves ciklu sasaist ar cilvēktiesībām un, piemēram, skatāmies, vai cilvēktiesības ir iekļauts uzņa, um, struktūru un organizāciju pārvaldības principos. Tas ir viens no elementiem, ko esam vērtējuši. Centra misija ir uh, virzīt priekš šos rezultātus praktiskā veidā un mēģināt īstenot tādu sporta pasauli, kas pilnībā ievērot cilvēktiesības, veicināt kapacitātā, uh, nodrošināt visu pušu atbildību, veicinot uh, sporta principu ievērošanu. Šie principi tiek izstrādāti kopīgi platformas ietvaros, apņemot, ievēru, apņemoties ievērot cilvēktiesības lielajos sporta pasākumos. Kādas ir mūsu iespējas? Kādas iespējas rada sports cilvēktiesību kontekstā? Pirmkārt, sports ir ļoti aptverošs pasākums, ja raugāmies uz sportistiem, gandrīz miljards cilvēku visā pasaulē, kas spēlē volejbolu, puse, kas strādā, spēlē kas spēlē basketbolu un divreiz vairāk spēlē futbolu. FIFA piesaista vairāk nekā 3 miljārdu skatītāju, tādēļ, ja mēs domājam par uh, skartajām grupām, um, redzam, ka negatīvā ietekmē, tātad negatīva iznākuma gadījumā būtu milzīga, bet arī pozitīvām pārmaiņām ir milzīgas iespējas. Daudzas sporta ies, iestādes un uh, asociācijas pašas savās hartās iekļauj nediskriminācijas un cilvēktiesību normas, kas jāievēro. Uh, Bet bieži vien zinām, ka tas nav mehānisms, kā nodrošināt atbildības uzņemšanos, jo īpaši pret mazāk aizsargātajām grupām. Kā tad centrs strādā, kā izmantojam šīs iespējas un mēģinam panākt ietekmi? Mēs saprotam, ka sports dod daudzas iespējas. Sports ir um, iespēja sabiedrību mainīt uz labu. Sports ir jauns veids, kā nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu pasaulē. Uh, centrs aicinās uz rīcību visas puses. Uh, um, nodrošinot, ka strādā un iesaistās visas puses, nodrošinot viedokļu apmaiņu, informācijas apmaiņu visās par pasaulē kopumā. Par zin, um, informācijas apmaiņu mēs jau atvieglojam dialogus ar dažādām iesaistītajām pusēm. Minēju, ka ir 40 uh, struktūras konsultatīvajā padomē, Um, tiekamies reizi gadā arī fórumā. Šogad tas notiks Parīzē, UNESCO uh, paralēli cilvēktiesību deklarācijas 70. gada dienai. Iepriekš ir uzstājušies ļoti sporta pasaulē pazīstamas personas un fórums kalpo arī par iespēju runāt par svarīgākajiem jautājumiem uh, sporta kontekstā, un varbūt uh, daži zina, kā pārvarēt. Nu, piemēram, pagājušā gada fórums bija, se, bija sesija, kur mēs runājām par diskrimināciju pret sievietēm sportā, vienlīdzīga samaksa, uh, basketbola um, pasauli un līdzīga pie, pieredze. Un šogad runāsim par um, um, sportistiem, kas ir um, bērnībā cietuši no vardarbības un, piemēram, uh, mākslas vingrošana šeit ir akt aktuāla. Mūsu centram ir ļoti daudz partneru, tajā skaitā uzņemošās valsts Tokija, Katāra. Centrs cieši ir sadarbojies ar uh, vietējām organizatoriskajām komitejām, mēģinot uh, um, veidot sadarbības um, mehānismu kodeksu īstenošanai Katārā, gatavojoties 22. gada pasaules kausa mm, organizēšanai. Esam sadarbojušies arī ar FIFA um, stand, jauni strādāto standartu īstenošanā, kā arī attiecībos darba nosacījumiem. Centrs turpinās šo darbu nākotnē, atbalstīsim sporta iestādes, uh, attiecībā cilvēktiesību īstenošanu visās dzīves jomās. Strādāsim arī ar vietējām organizatoriskajām komitejām, nodrošināt to, ka cilvēktiesības tiek ievērotas visā sporta pasākuma dzīves ciklā un mēģināsim panākt, lai cilvēku, kas netiek sadzirdēt, balss tomēr izskanētu, iesaistot šajā darbā uzņēmumus, komandas, skatītājus un tā tālāk. Kapacitātes veicināšana sportā Te pēc idejas mēs arī runājam par atbildības uzņemšanos sektorā. Līdzīgi kā vadošo principu trešajā nodaļā, šis būs viens no lielākajiem izaicinājumiem, bet arī svarīgākiem uzdevumiem mūsu centram. Un visticamāk tā būs tā joma, kur mūsu panākto redzēs tikai nākotnē. Jau šobrīd ir uzsākts uh, projekts. Hāgā tika organizēts pavisam nesen pasākums. Uh, cilvēktiesības, sportā un tiesība aizsardzības līdzekļi. Kādā veidā centrs reaģēs uz izaicinājumiem un turpinās nodrošināt progresu panākšanu? Papildus jau minētajām funkcijām centrs rēģēs uz jauniem izaicinājumiem, turpinot kopīgi strādāt un koncentrēties dažādiem rīcības jomām un virzieniem. Pirmkārt, ir efektīvi jārēģē uz zināmajiem cilvēktiesību riskiem cilvēkiem, kas ir sporta pasaulē. Šīs grupas var iekļaut sešās kategorijās - atlēti, fani, strādnieki, brīvprātīgie vietējās kopienas un žurnālisti brīvā presa. Un turklāt ir arī vairāki citi vājie punkti vai īpaši uz, jautājumi, kam jāpievērš uzmanība. Vecums, jo bērniem ir, um, tātad uz viņiem attiecas konkrēts, konkrēts risks, piemēram, dzimums tālāk, sievietes ir mazāk aizsargātas seksuālā orientācija, marginalizētās grupas, tajā skaitā migranti, etniskās minoritātes, vietējie iedzīvotāji, invaliditāte kā arī aktīvisti, piemēram, cilvēktiesība aizstāvji dažādu sporta pasākumu jomā, kas tiek apdraudēti. Šo grupu balsu um, publiskošana pasaulē un uh, kopējās politikas pārveidošana būs ļoti būtiska, lai mēs nākotnē panāktu progresu. Otrs svarīgākais uzdevums ir konstruktīvi strādāt ar tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu un finansēšanu sporta iestādes, vietējās organizatoriskās komitejas, valdības uzņēmumi. Tiem visiem jābūt pietiekamām zināšanām un iespējām pilnībā īstenot cilvēktiesību kontrolas procedūras visā savās darbībās. FIFA, UEFA, IOC un, kopē, un uh, Spēļu federācija ir uh, iekļāvuši cilvēktiesības savā politikā plašākā kontekstā. Daudzos gadījumos uh, tas ir novedis arī pie cilvēktiesību normu konkrēti iekļaušanai. Piemēram, 2024. gada Olimpiskās spēles Parīzē būs uh, pirmās, kur cilvēktiesību klauzula būs iekļauta uzņemošās pilsētas uh, līgumā, un arī 2026. gadā FIFA spēlēm uh, um, procedūra būs līdzīga. Lielas paldies par iespēju šodien izteikties, padalīties ar jums um, šajā informācijā par centra panākto progresu un attīstību. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu uzrunu. Human Rights Watch. Minky Warden, jo īpaši, īpaši ļoti svarīgi ir, ļoti būtiski ir strādājuši, lai um, nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības balsi. Tādēļ tagad uzklausām Vordens kundzi, lūdzu. I want to thank vēlos pateikties Eiropas parlamentam par uh, vadošās lomas uzņemšanos un uh, atzīstot, ka lieli sporta pasākumi var ietekmēt cilvēku tiesību situāciju, un jūs pamanījāt šo krīzes situāciju pasaules uh, starptautiskajā sportā. FIFA uh, vadītājs bija Irānā uh, futbola uh, Uh, čempionāta organizācijai, un uh, viņš uh, nosauc par lielu sasniegumu to, kā dažas sievietes piedalījās pasākumā, atradās uh, atradās stadionā, bet uh, Infantino kungs jau nezināja, ka sievietes uh, nedrīkstēja piedalīties sporta pasākumos, ka šīs dažas pārstāvs bija izlasītas, uh, to bija izdarījušas varas iestādes, un viņš uh, arī uz uh, čempionāta sacīkstēm sievietes nedrīkstēja nopirkt biļetes, viņas tika izsēdināts no autobusiem, arestētas Un sievietes Irānā uzņēmas lielu risku, lai dokumentētu uh, viņu izstumšanu no publiskās telpas un valsts sabiedriskās dzīves. Tas, kas notiek uh, Irānas stadionos, ļoti rupji pārkāpja FIFAs standārtus un noteikumus, par kuriem draud līdzdalības apturēšana vai Uh, Izraē, izslēgšanu. Var aizliegt uh, rīkot uh, turnīrus šai valstī, atteikties piešķirt finansējumu, bet līdz šim FIFA ir lēmusi tā nerīkoties. Teherāna, ko ir uh, nu, vienīgā šāda valsts kopš uh, Saudārābija ļauj uh, sievietēm skatīties sporta sacīkstes. Uh, Un uh, ir jāpanāk uh, tāda situācija, lai sievietes tiešām varētu reāli iegādāties biļetes uz sporta pasākumiem, ne tikai tad, ka prezidents Infantīno piedalās šais pasākumos. Pārāk ilgi sportā federācijas ir sadarbojušās ar valstīm, kuras neievēro cilvēku tiesības, organizējot sporta pasākumus. Tāpat netiek ņemta vērā arī sacensību ieteikumu uz vietējiem iedzīvotājiem. Baltkrievija, Ēģipte, Japāna un Katāra uh, 2022. gadā organizēs eh, svarīgāko sporta pasākumus, kaut arī netiek ievērotas bērnu, sieviešu, strādājošo tiesības un pilsoniskās sabiedrības eh, aktīvistu tiesības. Un dažkārt eh, tas tieši skar uh, sporta pasākumus, kad uh, buldozeri nošķūrē mājas, uh, būvlaukumos, kad ter, treneri uzmācās uh, atlētiem stadionos un tā tālāk. Valstība, valstīm, faniem un uh, cilvēktiesību aktīvistiem ir jāpieprasa, lai latiņa tiktu pacelta augstāk attiecībā uz valstīm, kuras organizē šīs sacensības. Un tā var panākt progresu, piemēram, LGBT tiesības ierobežojoši likumi var tikt apturēt uz pasākuma laiku, vai žurnālistiem var piešķirt vīzas, lai tie atspoguļotu uh, šo pasākumu, bet ar to nepietiek. Mēs uzskatām, kā pārmaiņas ir iespējams. Cilvēku tiesības attiec uz visiem visā pasaulē, tāpat kā tenisa vai citu sporta pasākumu uh, noteikumi. Tomēr pēdējo gadu desmitu laikā esam pieredzējuši dubultu standartu īstenošanu Irānā, Krievijā, Ķīnā tika uh, organizēti sporta pasākumi un tika rūpīgi pārkāptas cilvēktiesības, un par to nekas nebija. Cilvēki tika izlikt no mājām bez uh, kompensācijas piešķiršanas, migrantu strādnieki tika uh, e, eksploatēti, tāpat tika pieļauta rūpja diskriminācija pret LGBT personām un sievietēm. Pēdējo desmit gadu laikā sporta pasākumu izmaksas ir pieaugušas no 40 miljārdiem Pekīnā 2008. gadā līdz 250 miljārdiem, kas varētu būt 2022. gadā. Turklāt ir cilvēki, kas iet bojā, uh, gatavojoties sporta pasākumiem notika šogad uh, futbola čempionāts Krievijā. Mēs visi baudījām uh, labas futbola spēles, tāpat laikā tika vajāti čečeņu aktīvisti 21 strādnieks gāja bojā, būvējot sporta stadionus un tika izmantot arī ziemeļkorejiešu uh, Oh, strādnieki vergi Sanktpēterburgas stadionu celtniecībā. Vislabākais eh, veids ir vispār novērst eh, to, ka šāda situācija varētu uh, rasties. Katārā aptuveni miljons uh, migrantu strādnieku būvē uh, jaunus, sešus jaunus stadionus, un cilvēki iet bojā, gatavojoties šim pasaules čempionam. Katāra svinēs savus sasniegumus, bet šiem bojā gājušo tuviniekiem nebūs ko svinēt. FIFAI ir jānorāda, ka joprojām ir eh, ievērojami trūkumi cilvēktiesību ievērošanā, kā falā eh, aizbildņu sistēma eh, joprojām pastāv, 23 strādnieki ir gājuši bojā. Tagad it kā strādnieki tiek uh, pasargāt no kārstuma ietekmes, bet eh, šī aizsardzība beidzas pie stadionu vārtiem un ir nodrošināta tikai 2% strādnieku. Katārā ir e likumi, kas ir eh, vērsti pret LGBT, par ko ir paredzēts cietumsots pat līdz diviem gadiem un ir aizliegts presē atspoguļot šādus jautājumus. Tāpat uh, sievietēm nav nodrošināts pilnas uh, cilvēku tiesības. Mums ir jāstrādā kopā ar FIFU un Katāru, lai panāktu reformas līdz 2022. gadam. Ietekme būtu pozitīva ne tikai Katārā, bet visā Persijas līča reģionā. 2015. Uh, gadā tika sagatavots eh, ziņojums eh, aicinot eh, not konstatēt, novērst konstatētos cilvēku tiesību apdraudējumus Katārā. Mums ir jādomā ne tikai par stadioniem, faniem, bet arī par cilvēku tiesību ievērošanu, par pastāvošo risku likvidēšanu. Uh, un ir jāveido ne tikai jauna sporta infrastruktūra, bet arī pozitīvi jāpārveido sabiedrība. Piemērs, kad pirms Soču ziemas olimpiskām spēlēm 2015. gadā Krievijā tika pieņemta likums pret LGBT. Un eh, šis likums tika apturēts pirms olimpiskām spēlēm, un tas ir uh, paraugs, kā var uh, aktīvisti panākt situācijas ievērojamu uzlabojumu. Tā pat ir federācijas un sporta veidi, kur ir īstenojuši ANO vadlīnijas. Devits uh, Redenbergs ir uh, līderis šai jomā. Uh, Eh, un arī eh, rūpēs par to, lai eh, uzņēmēji prasītu šādu normu ievērošanu. Tāpat ir jānodrošina bērnu un pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzību. ANO vadlīnijas prasa risku novērtēt un īstenot monitoringu par to, kā šie riski tiek ierobežoti tā eh, sporta ekosistēmas vadošajā pozīcijā starptautiskā olimpiskā komiteja ir jāvirzās uz priekšu kā līderim un arī uh, jādod norādījumi nacionālām olimpiskām komitejām un tāpat starptautiskai olimpiskajai komitejai ir uh, Uh, jābūt novērotāju statusam, starptautiskajam uh, sportam, cilvēku tiesību centram. Startautiskā olimpiskā komiteja ir veikusi reformas, lai vērstos pret reformu, vides degradāciju, uh, un korupciju, un uh, tas apliecina, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja var būt līdera uh, starptautiskā mērogā arī cilvēktiesību jomā. 2020. gadā Japānā notiks Olimpiskās spēles, un tās ir pirmās Olimpiskās spēles, kur tiek uh, noteikti stingras prasības attiecībā arī uz piegādes ķēdēm. Japāna ir demokrātiska sabiedrība, bet tur nepastāv uh, likumu, kas būtu vērsti pret uh, diskrimināciju attiecībā pret uh, dzimumu, LGBT un diskrimināciju pret uh, citām grupām. Tagad jau ir pieņēmts pirmais likums valstī, lai aizstāvētu LGBT tiesības valstī. Un Japāna uh, var rādīt piemēru citiem, jo tā ir uh, pēckara laikā sasniegt uh, guvusi milzīgus panākumus attīstot jaunās tehnoloģijas. Un tādēļ tā ir jārāda piemērs arī uh, sabiedrības integrācija cilvēka tiesību jomā. Ir vēl palikuši četri gadi uh, līdz uh, Katārs um, uh, futbola čempionātam, un tādēļ visiem ir aktīvi jārīkojas, un uh, Human Rights Watch ir aktīvi piedalījies procesā, uh, izraugoties uh, pieteikumus sporta sacensību organizēšanai, pasaules čempionātu organizēšanai, un ir panākts, ka tiek ņemtas vērā cilvēktiesību situācija un uh, tiek dot solījumi tos uzlabot. Visās valstīs pastāv cilvēktiesību pārkāpumi un tiek sastādīti daudzgadu rīcības plāni, lai novērstu šīs problēmas. Marokā mm, ir uzņēmts saistības uh, organizēt ilgtspējīgi uh, spor, uh, šīs sacensības, necelt jaunus uh, stadionus, ievērot LGBT un sieviešu tiesības, uh, tāpat tiek ņemts uh, vērā īstumto sabiedrības locekļu tiesības un uh, mēs varam nodrošināt, ka ir ilgtermiņā jāveido tāda pasaule, kurā visiem būtu drošāk dzīvot. Paldies! Jā, nu, es domāju, ka būs vēl vēlāk arī komentāri. Un vēl pie mums ir pieradies, uh, ieradusies arī ILO pārstāve, starptautiskā darba organizācija Beata Andres Kunze. Uh, pamatiesi, pamatprincipi un tiesības darbā. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Paldies. Paldies, priekšstādātāja kungs, godātie parlamenta deputāti. Man ir ļoti liels prieks no ILO puses nāk klajā ar komentāriem un tā kā nākamgad ILO svinēs savus pastāvēšanas simts gadus, arī mēs vēlētos uzteikt to, ka jau simts gadus eh, mēs cīnāmies par eh, darba tiesībām arī sporta jomā, un tas attiecas arī uz lieliem sporta pasākumiem. Nesen eh, ILO sāka sadarboties ar FIFA un ar citām sporta federācijām, lai tieši runātu par strādājošo tiesībām lielos sporta pasākumos. To jau pieminēja vairāk prezidijā sēdošie. Uh, Un eh, ILO arī bija viena no eh, šī te eh, centra sporta un cilvēktiesības sais, saiknēm finansēšanai. Es varbūt vēlētos nedaudz sīkāk pakavēties pie katrā notiekošā un sasniegtā, jo to mēs varam vērtēt ļoti augstu, vismaz no ILO rakurs raugoties. ILO viss eh, sākās ar neatbilstības, eh, neatbilstības lietu, kas tika eh, izvirzīta pret Katāras valdību, jo tiešām šajos stadionos netika izpildīts strādājušo tiesības, un tā bija ILO uzraugošā padoma, kura šo situāciju izskatīja jau vairākus gadus, un 17. gadā uh, Katars valdība parakstīja sadarbības līgumu, kurā tika uzsvērti visi šie momenti. Īpašā 17. gada vienošanās eh, tika ierakstīts tā tad eh, šī te reforma un Tā tad darba tirgus reforma, un mēs uzskatām, ka tas ir kas vairāk nekā tikai kosmētiski, kosmētiskas izmaiņas. Arī e, viestrādnieku situācija ir uzlabojusies un e, sadarbojoties ar vispasaules arotbiedrībām arī ir panākts ļoti daudz, jo, diemžēl, Eh, netiek Katarā vēl joprojām akceptētas pulcēšanās tiesības. Nākamais eh, samaksas sistēma kļūst eh, modernāk, ja tā varētu teikt, un valstī ir panākta vienošanās par zināma veida minimālo algu, bet tam tas attiecas ne tikai uz viestrādniekiem, kas strādā uh, E, stadionu celtniecībā, bet arī uz katāriešiem pašiem vai arī uz citiem, kuri strādā viesnīcu un turismu objektu celtniecībā. Un e, mēs uzskatām, ka tās ir sava veida sistēmiskas izmaiņas, kas nāks par labu visiem strādājošajiem. Un visbeidzot, ir izveidota darba inspekcija un uh, To jau pieminēja uh, iepriekš runājos, runājošai, ka tā tad uh, notiek situācijas uzraudzība, kas uh, notiek situācijas uzraudzība celtniecības vietās. Tā tad 70 gadi tika pieminēts cilvēktiesību deklarācija un šajos 20 gados, kopš ir pieņemta arī cilvēktiesību deklarācija ILO tā ir e, būtisks un būtisks uzmaiņas, un jūs teicāt, ka e, tuvākajos gados liela sporta pasākumi notiks e, tādās valstīs, kuras nav ratificējusi un parakstījusi ILO strādājošo statusu. Un es domāju, ka šādos lielos sporta pasākumos runāt par ilgspējīgi ir ļoti svarīgi, un arī no ILO viedokļa raugoties tas ir ļoti būtiski. Prieksēdētais, paldies! Jā, protams, mums ir jārunā par šiem aspektiem un jāmēģina arī runāt ar tiem, kur finansē šos sporta pasākumus. Mēs bieži uzskatām, ka šie sporta pasākumi ir savu veidu šausi bet tā ir nevienmēr. Tagad dod vārdu Santiago. Paldies, prieksēdētāja kungs. Runāšu spāņu valodā. Vispirms eh, vēlētos eh, jūs apsveikt, ka mēs šīs debatas vispār organizējam. Ļoti interesantas debatas. Es eh, šeit esmu atzīmējis vairākus momentus un es vadu Eiropas parlamenta sporta intergrupu uh, un eh, es eh, darbojos arī Spānijas Olimpiskajā komitejā. Es eh, vēlētos griezties pie FIFA pārstāvi. Mēs ļoti augstu novērtējam FIFAs panākto, un tomēr Atcerēsimies, ka iepriekšējā FIFAS valdība gandrīz visa šajā, gandrīz visa šajā valdē sēdošajiem tika piespriesti gandrīz cietumsodi, līdz ar to ir svarīgi, lai šādas lielas sporta organizācijas, lai to leģitimitāte un ticamība būtu liela. Mēs runājam par uh, lieliem sporta pasākumiem, bet arī par mazāka apmēra sporta pasākumiem ir jārunā. Piemēram, parasts futbola mačs, tajā var tikt uh, izteikti homofobi vai rasistiski izteikumi melnam spēlētājam vai, cit, vai eh, piemēram, Roma tautības pārstāvim. Piemēram, pavisam nesen Andalūzijas spēlē viens eh, futbolists, kurš bija gais, viņš eh, bija spiests gandrīz bēgt no stadiona pa sētas durvīm, tāpēc, ka um, skatītāji viņam gandrīz uzbruka par to, ka viņš pieder minoritātei. Mums ir jārunā arī par to, um, kāda valoda tiek izmantota. Um, tā tad jūs runājat, ka spēlētāji Tātad futbolisti tiek pirkti un pārdoti. Nu, tas ir tāds kā vergu tirgus, vai par ko mēs runājam. Mums ir jāizmaina arī mūsu valoda. Tagad par mazgadīgiem runājot. Es eh, sagatavoju ziņojumu Re eh, Eiropas parlamentā. Bieži vien eh, spēlēt futbolu un arī citas um, un citos sporta veidos. Uh, Eh, ieradušies aktīvi jaunieši. Tā tad eh, mazgadīgie, kas ierodas Eiropā uz kādiem klubiem, ne visi izaug par mesiju. Lielākā daļa šo jauno zēnu karjeru neizdodās, un kas tad notiek tālāk? Klubs patiesībā par viņiem ir atbildīgs un bieži vien neuzņem šo atbildību. Tā tad Vispār runājot par sportistiem, mēs visi kategoriski iebilstam pret dopingu, protams, bet uh, bieži vien arī cieņa pret, uh, kāda tad ir kontrolējuša organizācija cieņa pret sportistiem. Ir pat tādi, pie kuriem mājās ierodas naktī un kuriem ir jānodod analīzes. Un tad, ja kaut kas ir tā tad. Eh, um, kāds tiek notiesāts par dopingu izmantošanu, divi gadi, kad nevar piedalīties e, sacensībās, bet iespējams, ka e, šis cilvēks tiek attaisnots un tiesas process ir ārkārtīgi ilgs, un tad divus, trīs gadus e, sportists ir ticis izslēgts no aktīvās e, sporta dzīves. Tātad federācijas un klubi Es eh, jau neesmu pret, ka eh, jautājums tiek daudz niansētāk eh, sakārtots, bet tomēr par sieviešu sport, sievietēm sportistēm runājot, tur vispār ļoti daudz, kas ir nesakārtots. Es vienā no saviem ziņojumiem runāju par sieviešu klātbūtni dažādās federācijās. Piemēram, 30% ir sievietes futbolists, un, piemēram, tad, lai arī kāda būtu eh, sporta joma, vajadzētu tad eh, sievietēm arī būt pārstāvētām tikpat lielā mērā vadošajos amatos un pārvaldēs tikpat lielos procentos, kā eh, tās ir aktīvas sportistes. Es varētu turpināt vēl un vēl šeit, bet noslēgumā vēlējos pateikt, ka jā, ļoti labi, ka ir izveidota šī te cilvēktiesību un sporta pārvalde, bet nevajadzētu runāt tikai par lieliem pasākumiem, bet arī par mazākiem. E, nākamā runātāja ir Lohbīlers kundze. Jā, paldies. E, ļoti interesanti atkal atgriezties pie šiem jautājumiem pēc vairākiem gadiem. Vēlētos pateikties arī Human Rights Watch, ka jūs sekojat līdzi, kas notiek šajā jomā. Viens jautājums Krašņitski kungam, kas pārstāv Olimpisko komiteju. 2009. gadā, kad olimpiāda notika Ķīnā, tad pasaules pre, prese atspoguļo ļoti daudz ko, un pēc tam e, valdība neļāva žurnālistiem brīvi strādāt. Vai jūs tā kā izmeklējiet šos gadījumus, jo žurnālisti nevarēja brīvi rakstīt ne tikai par sporta pasākumiem, bet par Ķīnas situāciju vispār. Biskoja kundze, ļoti interesanti jūs stāstījāt, bet vai jūs diskutējat arī par tādiem jautājumiem vai valdības vai citas institūcijas piespiež sportistus izmantot dopingu, kas savukārt negatīvi ietekmē viņu veselību. Un visbeidzot par Katāru. Pavisam nesen ārlietu komitejā uzstājās Katāras ārlietu ministrs, un viņš ļoti lepni stāstīja par dažādiem sasniegumiem, un ILO jau publiski ir komentējusi, ka tiešām darba tirgus sakārtošana Katārā ir uh, veiksmīga, bet, ja es pareizi saprotu, tas attiecās tikai un vienīgi uz eh, celtniecībā strādājošajiem un nevis uz mājasaimniecībās palīdzošajiem. Par eh, FIFU. Jūs teicāt, ka jūs esat izveidojuši jaunas prasības eh, kandidātu pilsētām futbola čempionātiem. Es pieņemsim pārstāvu Ziemeļkoreju un Ziemeļkorejas pilsēta piedalās, piedalās eh, konkursā, lai organizētu sporta pasākumu. Tātad, jā, mēs darām to un to un sekojošo. Tātad brīdī, kad eh, kāda pilsēta vai valsts eh, vēlas iegūt sporta pasākumu, un mēs apsolam, ka izdarīsim to un to. Uh, vai eh, pēc kādiem gadiem FIFA pārbauda, vai apsolītais ir izpildīts, un ja netiek, vai šī atļauja organizēt lielu sporta pasākumu tiek atsaukta, jo es domāju, ka tiešām FIFA ir iespējas ietekmēt eh, valstu valdības. Paldies! Paldies! 3-4 minūšu garumā dotam vārdu Sofija Kamerārer, Human Rights starpniecības attiecībās komisiju. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātā kungs, godātie deputāti. Vispirms arī es vēlētos pateikties, ka tiek organizēta šāda viedokļa apmaiņa par cilvēktiesības saistību ar lieliem sporta pasākumiem. Uh, Cilvēktiesības pārkāp kā valstis, tā uzņēmumi, tā arī sporta organizācijas, un tas, ka mēs piespiežam visus tos ievērot eh, cilvēktiesību, ir ļoti svarīgi. Kā arī strādājam ar, ir svarīgi strādāt arī ar cietušajiem. Mēs aktīvi strādājam pie apvienoto nāciju biznesa un cilvēktiesību principu īstenošanas. Tie jau tika vairākas reizes šeit pieminēti. Un tas attiecās arī uz lieliem sporta pasākumiem. Šajā jomā ir panākta startautiska vienošanās, un eh, mēs uzskatām, ka ir jābūt šādiem standartiem, un lai cilvēktiesību pārkāpumi kam bieži vien ir kolaterālas eh, dabas um, raksturs, tas ietekmē kā biznesu, tā arī tirzniecību. Cilvēktiesību ievērošana arī liela sporta pasākumu sagatavošanas etapos ir svarīga. Uzņēmēja darbība un eh, cilvēktiesības arvien biežāk tiek saistītas kopā, un par to arvien vairāk tiek runāts ar līču valstīm esam strādājuši un runājuši cilvēktiesību sakarā un eh, cieši sekojam līdzi darba tirgus reformām vairākās eh, līču valstīs. Jūs jau pieminējāt, ka eh, pavisam nesen ir uzsākt cilvēktiesību, cilvēktiesību diskusijas ar Katāru un ir paredzētas uh, diskusijas ar Katāras varas iestādēm par 22. gadā eh, gaidāmo futbola čempionātu. Šodien Eiropas Savienības dalību valstis ir izstrādājuši nacionālos rīcības plānus, un tas ir ļoti svarīgi, jo Eiropas Savienībā ir uzņēmumi, kuru ietekme valstīs, kurās, teiksim, nesen tiks, pavisam drīz tiks organizēta liela sporta pasākuma, tātad šī ietekme ir svarīga. Mēs eh, cieši sadarbojamies arī ar OECD, lai eh, vadlīnijas eh, par atbildību tiktu īstenotas un mums ir ļoti plašas programmas, kā atbalstīt cilvēktiesību aktīvistus un tas eh, ciešā mērā sasaucas arī ar Eiropas Savienības eh, ārējo, ārējo, eh, ārējās rīcības dimis, dimensiju. Cilvēktiesībām un demokrātijai ir ļoti liela nozīme, un mēs izmantojam kā politiskos, tā arī finansiālos instrumentus, citu starpā tos, kas ir atrunāti Eiropas uh, demokrātijas un uh, cilvēktiesību sarakstā. Mēs starptautiskā līmenī strādājam arī ar pamatiedzīvotāju tiesību saglabāšanu, ar adekvātu zemes izmantošanu un līdzīgi. Visbeidzot, mēs aktīvi atbalstam visu ieinteresēto izteiktās iniciatīvas atbalstam paraugu prakses apmaiņu un eh, ceram, ka cilvēku tiesības eh, ar laiku tiks eh, ņemts vērā visur. Tātad sadarbojamies ar dažādām asociācijām un pavisam nesen Mēs atbalstījām arī lielu sporta uzņēmumu un cilvēktiesību platformas izveidi. Ir izveidots arī cilvēktiesību sportā e, centrs. Paldies! Grazie! Nu, nu Paldies! Mums nav vairāk nekā piecu, vairāk ar piecām minūtēm, tādēļ aicinātu rīkoties sekojoši. Dosim uh, katram runātājam laiku minūti, mūsu viesiem FIFA pārstāvim uh, trīs minūtes, jo viņam bija visvairāk jautājumu. Jums lūdzu vārds. Odpowiadając na pytanie dotyczące wolności mediów. Jā, tātad jautājums par preses brīvību un eh, kā tas sasauc ar Startautiskās olimpiskās organizācijas rīcību. Mums eh, nav iespēja eh, pasākumu laikā, lielā sporta pasākumu laikā iejaukties. Līdz ar to mūsu vienošanās balstās uz preses brīvības ievērošanu tomēr. Lūdzu. Jā, paldies. Paldies par lieliskiem jautājumiem, saka Vordens kundze. Visu šo jautājumu um, ideja un bāze ir tāda, ka kāpēc tad eh, represīvi režīmi vēlas organizēt eh, lielus sporta pasākumus, vai tā būtu Ķīna, Azerbaidžāna, Katāra vai eh, citas valstis, viņas vēlas izveidot uh, Eh, savu seju eh, pasaulē un lai eh, viņus nekritiski vērtātu. Var teikt, ka sports nomazgā viņa netīrās rokas, tāpēc režīmi vēlas lielas sporta pasākumus. Un mēs cilvēktiesību komitejā kopā ar sponsoriem, arī mums ir iespēja kaut ko darīt, arī mums ir iespēja caur sportu pateikt, ka jūsu valdības pārkāpja cilvēktiesības. Jautājums ir, kā mēs to izmantosim. Vēlētos pavisam īsi pieskarties Ķīnas gadījumam. Šobrīd Human Rights Watch ir sagatavojis jaunu ziņojumu, kurā e, Činģan uh, pils, Činģan reģionā uh, e, pār par miljons uh, Eh, dzīvo, pār par miljonus iedzīvotāju dzīvo um, nometnē, tādā kā darba nometnē. Un uh, es uzskatu, ka 22. gadā paredzētās ziemas sporta spēles Ķīnā varētu būt iespēja, lai izmantotu iespēju runāt, lai runātu par um, sistēmisku diskrimināciju, citu starpā pret musulmaņu minoritāti. Tā ir ne tikai iespēja, tā ir arī, um, tas ir arī mūsu pienākums pret šiem cilvēkiem. Um, nākamā runātāja. Es atbildēšu uz jautājumu par dopingu. Mēs e, dopingu neuzskatām par prioritāru jautājumu galvenokārt tāpēc, ka ir citas organizācijas, kuras nodarbojas konkrētāk ar šo jautājumu. Un tomēr jūs e, pieminējāt, kāda ir dopinga ietekme uz sportistu veselību. Un e, tiek runāts arī par LGBTI un arī par interdzimumu uh, sportistu situāciju, kā tiek veidots dažādas politikas, ko varētu darīt labāk. Mums, protams, nav medicīniskas analīzes, bet um, mēs esam izskatījušos jautājumus un esam sagatavojuši LGBT uh, balto grāmatu. Tā tad jautājums, ko uzdeva Spāņu delegāts par ne tikai lieliem sporta pasākumiem, bet arī mazāku apjomu. Un tas mēs runājam par milzu sporta pasākumiem. Un jā, varbūt tagad mēs sākam runāt par cilvēktiesībām ļoti apjomīgos sporta pasākumos, un es ceru, ka ar laiku mēs runāsim par sporta pasākumu cilvēktiesību jautājumu ģenerāli, vispārēji. Tā tad jā, varbūt no tāda plašāka rakursa mēs tad varam pāriet uz mazāku. Nākamais runātājs eh, Adjeki kungs. Es eh, vēlējos eh, Vordens kundzes jautājumam pateikt, ka mēs nekad neesam uzskatījuši, ka ka um, sievietēm atļaut uh, sēdēt stadionā un skatīties uh, futbola spēli. Tas varbūt ir sasniegums un tomēr ne tāds milzu, tas ir tikai solis, uh, kas kaut kādā veidā situāciju nedaudz risina. Bieži vien pastāv pārliecība, ka tādas organizācijas kā FIFA vai citas organizācijas Iespējams, ka šādām organizācijām nav varbūt nepieciešamās informācijas. Mēs e, cieši sadarbojamies ar dažādiem aktīvistiem un ieinteresētajām pusēm. Mēs strādājam ar pilsonisko sabiedrību, kā Irānā, tā arī ārpus tās. Un pagājušajā nedēļā mūsu ģenerāla sekretāriāts tikās ar Irānas valdības pārstāvjiem un runāja par to, kam var tikt pārdots biļets un kas var sēdēt stadiona skatītāju rindās. Tā tad tas, ka mēs varbūt ne e, spējam šobrīd risināt konkrētas problēmas, nenozīmē, ka mēs pie tā nestrādājam. Šeit izskanēja arī jautājums, piemēram, tas, ka Ziemeļkorejas strādājošie cēla Krievijas stadions. Jā, bet atceraties, ka tā bija FIFA, kura pateica, ka šajās eh, stadionu celtniecības vietās strādā Ziemeļkorejieši. Un mēs eh, tad sadarbībā ar uh, Krievijas varas iestādēm panācām to, ka Ziemeļkorejas eh, celtnieki vairs tur nestrādāja. Tātad eh, mēs eh, arī balstamies uz citu organizāciju atbalstu, kā uz Human Rights Watch, tā arī uz Eiropas parlamenta atbalstu, arī uz pilsoniskās sabiedrības atbalstu uh, FISAS eh, respecto del, del tema de la, la lucha contra la discriminación. La lucha contra la discriminación en la FIFA no es un tema. Par cīņu pret diskrimināciju. Tas ir eh, jautājums, kam FIFA vienmēr pievērš uzmanību. Tā ir daļa no mūsu pārvaldības normām. Ceturtais pants eh, - pastāvīgi to piemērojumu. Jūs jau noteikti to zināsiet, arī jūs pārstāvat Sporta federāciju. Uh, ir ļoti daudz uh, plašu problēmu ar diskrimināciju futbolā, arī vietējā līmenī. Mēs strādājam ar 211 nacionālām uh, asociācijām, lai tās spētu cīnīties lokālā līmenī ar diskrimināciju. Un, ja tas neved, eh, nenoved pie rezultātiem, tad vietējām federācijām mēs uzliekam sodus. Esam to darījuši arī cīnoties pret homofobiju futbolā. Kā jūs norādījāt, tad eh, daudz Latīņu Amerikas valstis, eh, tur homofobija bieži vien tiek pausta un visas klasifikācijas, visās klasifikācijas spēlēs pirms pasaules kausa FIFA ļoti izšķirīgi cīnījās pret šo problēmu un par sieviešu pārstāvību futbolā, ne tikai sportā pašā, bet arī līderības, vadības lomās, jā, šo problēmu ap, ap, apzināmies. Pagājušajā mēnesī FIFA uzsāka sieviešu futbola stratēģiju ar mērķi panākt ne tikai lielāku sportistu skaitu, sieviešu sportistu skaitu, bet veicināt sieviešu skaitu arī vadības lomās visā pasaulē un nodrošināt arī apmācības vietējām federācijām, lai sievietes izmantot šīs iespējas un kāptu pa karjeras kāpnē. Un Lokbīleres kundzei atbildot, jūs minējāt Ziemeļkorejas piemēru pirms pasaules kausa. Jā, es domāju, ka jebkura valsts, neviena valsts tāpēc noklusējuma nevar tikt um, tai aizliegts uh, konkurēt, uzņemt turnīru, bet nu mums ir zināmas gaidas, un no pagātnes esam mācījušies to, ka tagad ir tas iekļaut šajā konkursa nolikumā. Tātad mums ir zināmas iespējas pretstatā iepriekšējai pieredzei. Tagad ir lietas, ko mēs varam pieprasīt no valstīm, kas vēlas organizēt šos pasākumus. Nu, tā atšķirība ir tāda, ka šobrīd mums ir iespēja šīs prasības iekļaut un saistības iekļaut, nevis solījums, bet saistības iekļaut tās līgumā ar uh, lidostu, ar valsti, ar pilsētu, ar saistībā ar transportu šajos līgumos, kā arī valdības garantijās. Un uh, Tam papildus klāt ir arī vēl korektīvo, tātad šo labojošo pasākumu protokols. Tas nozīmē, ka visas puses mums iesniedz savas stratēģijas par to, kā viņi plāno risināt šīs, šos jautājumus nacionālā līmenī, un nav tā, ka process tur apstātos. Mums ir iespēja situāciju izvērtēt. Mēs to darām, iesaistot interesētās puses, sakot, nu, redz šo to un vēl vienu jautājumu esat piemirsuši, un tas ir jālabo. Un šis protokols ir tās iespējas, kur mēs ar ASV, Meksiku un Kanādu 28. gadam šobrīd gatavojamies, viņam šie elementi ir jāiekļauj savā stratēģijā, un tie kļūst par obligāti saistošiem elementiem uzņēmēju nolīgumā. Liels paldies! Paldies gribētu teikt visiem dalībniekiem! Noteikti atgriezīsimies pie šiem jautājumiem. Pēc dažiem mēnešiem varbūt varam atkārtot tikties. Darba ir ļoti daudz un runāsim atkal par Katāru. Skatīsimies, vai mums izdosies uzlabot nosacījumus un apstākļus, vai situācija kopumā būs labāka un varam varbūt atgriezties pie šī galda Human Rights Watch un FIFA no otras puses, un tad diskutēsim. Vēlreiz no sirds jums paldies un jauku vakaru!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 Bene, iniciamo subito perché. Labi, kolēģi, uzreiz sākam arī darbu, esam nedaudz iekavējuši. Viedokļu apmaiņa ar Tove Hansonu Maloju, kas ir uh, minoritāšu jautājumu izglītības centra direktors attiecībā uz jauno izglītības likumu Ukrainā. Esam par to jau diskutējuši. Un šodien atkārtot iekļāvām to darbu kārtībā, lai uzzinātu, kāda ir esošā situācija, kas atbilstoši mm, nacionālajām normām, vadlīnijām, kāds ir panākts progress skatīties. Un kopā ar delegācijas priekšsēdētāju Ukrainas Eiropas parlamenta um, delegācijas vadītāju Rozātīkungu esam organizējuši šo šī punktu izskatīšanu, došu arī viņam uzreiz vārdu. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Labdien visiem! Ukrainas delegācijas, tātad Eiropas parlamenta delegācijas Ukrainā vārdā vēlētos teikt, ka mūsu delegācija ļoti rūpīgi ir sekojusi visiem jautājumiem, kas svarīgi mūsu divpusējām attiecībām starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Tajā skaitā arī reforma process un Ukrainas likumdošanas tuvināšanās Eiropas standartiem. Divpusējās attiecības un sadarbības process ir balstīts uz asociācijas nolīgumu ar Ukrainu. Abas puses to ir parakstījušas un tas kalpo par pamatu šīm divpusējām attiecībām, balstoties uz vērtību kopuma. Vērtībām, kas visiem ļoti labi zināmas - demokrātijas principu, principu ievērošana, tiesiskums, laba pārvaldība, cilvēktiesības, pamattiesības, tajā skaitā personas uh, kas uzskatāms par nacionālām minoritātēm, šādu personu nediskriminēšana un uh, daudzveidības ievērošana. Tas viss ir asociācijas nolīgumā. Un abas puses ir apņēmušās to visu ievērot savā rīcībā. Un šādā kontekstā mēs, kā parlamenta delegācija Ukrainā, vērtējām, skatījām visus pasākumus, ko veikušas Ukrainas iestādes. Tajā skaitā skatījām arī izglītības likumu. Un šajā kontekstā mēs pozitīvi vērtējam Ukrainas iestāžu vēlmi īstenot reformas, pietuvināt izglītības sistēmu Eiropas standartiem, īstenot trīs pakāpju izglītības sistēmu, bet tajā pašā laikā arī saprotam Ukrainas iestāžu vēlmi saglabāt savu valsts valodu un to aizsargāt. No otras puses, dažas normas šajā likumā ir radījušas zināmas bažas no nacionālajām minoritātēm, tās Ukrainā paudušas savas bažas publiski, un tas bija arī iemesls, kādēļ mēs ļoti plaši diskutējām ar Ukrainas iestādēm pēdējās mūsu trijās tikšanās reizēs, kad tikās parlamentārā asociācija komiteja parlamentārās asociācijas komiteja, mm, tas ir tātad tā, tā, tā struktūra, kur mēs tiekamies ar mūsu kolēģiem no Ukrainas parlamenta. Un šo bažu dēļ mēs lielā mērā esam atbalstījuši ideju par to, ka šis likums jāskata Venēcijas komisijā un mēs varētu nogaidīt viņu rekomendācijas attiecībā uz visiem likuma pretrunīgajiem elementi. Un kā jau mēs visi zinām, 17. gada decembrī Venecijas komisija izdeva, izstrādāja ziņojumu. Mūsuprāt, tas ir līdzsvarots un konstruktīvs, ļoti rūpīgs, un mēs to vērtējam pozitīvi, jo tas tiešām jānorāda un uh, vērtē šo likumu kopumā, bet arī piedāvā zināmas rekomendācijas un piedāvā uzlabojumus. Īpaši attiecībā uz septīto pāntu, tas ir tas pretrunīgākais šī likuma pāns. Esam diskutējuši un vērtējuši rekomendāciju īstenošanu kopā ar Ukrainas kolēģiem divās delegāciju sanāksmēs. Viena no tām notika Strasbūrā aprīlī Un uh, otrs nesenās, nesenākais pasākums bija Kievā un Vovā šī gada septembrī. Tā kā šis jautājums pretrunīgs, mēs savu pēdējo sanāksmi plānojām uh, septembrī Ukrainā, lai noturētu īpašu paneļu diskusiju, kas būtu veltīta šiem mazākumu uh, tautību. Uh, jautājumiem un viņu valodu aizsardzībai. Uz šo paneļu diskusiju mēs aicinājām minoritāšu pārstāvjus, tajā skaitā ebreju, poļu, rumāņu, romu un ungāru, minori, ungāru minoritāšu kopienu pārstāvjus. Pie kādiem secinājumiem nonācām šajās diskusijās? Lielākā daļa minoritāšu ir apmierināts ar jauno likumu visai apmierināts, jo īpaši arī attiecībā uz Venēcijas komisijas um, rekomendācijām, ko Ukrainas iestādes ņēma vērā, un mēs arī zinām, ka izglītības ministrija ir izstrādājusi rīcības plānu rekomendāciju īstenošanai. Tur ietverot arī rekomendāciju atlikt īstenošanas datumu šim likumam un pārējais periodu pagarināt at, pārlikt no 2021. gada uz 2023. gadu, un tās ir labas ziņas, jo tādējādi ir vairāk laika diskusijām, risinājumu meklēšanai un pasākumiem, kas būtu pieņemami visām ieinteresētajām pusēm. Un esam arī saņēmuši uh, iedrošinājumu no augstākās radas, no parlamenta puses, ka Venēcijas uh, komisijas uh, rekomendācijas tiks ievērotas un Ukraina burtiski īsteno šī, šo rekomendāciju saturu. Mums šķiet, ka šī ir īstā pieeja. Gribētu tikai atgādināt, ka Venecijas komisija parasti savu atzinumu balsta uz Eiropas satver konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību satura, un tas ir tas Eiropas standarts, kas tiek piemērots ne tikai visās dalībvalstīs, bet arī visās valstīs kopumā. Un mums šķiet, ka jau Ukrainas uh, iestādes pilnībā īstenos Venēcijas uh, komisijas uh, priekšlikumus, tad šīs problēmas, ko, par ko ir bažas, tiks novērstas. Līdzīgu nostāju ieņēma arī AFET komiteja savā ziņojumā, ko sa sagatavoja Gālera kungs. AFET mums pievienojās viņu atzinums atrodams ziņojumā par to, ka Venēcijas komisijas rekomendācijas ir pamats tālākajiem pasākumiem un rīcībai. Tādēļ šobrīd esam tādā brīdī, ka jārīkojas Ukrainas iestādēm. Esam pārliecināti, ka Ukrainas valdība un izglītības ministrija šos pasākumus īstenos pilnībā. Daži no šiem pasākumiem, dažas no iniciatīvām jau ir īstenotas. Un, piemēram, jaunais likums par mm, augstāko, par vidējo izglītību, piemēram. Tad, nu, tagad ar nepacietību gaidām sadarbību ar Ukrainas iestādēm un parlamentu, protams, lai nodrošinātos, ka šīs rekomendācijas tiek veiksmīgi īstenots. Un man ir liels prieks, ka šodien mums ir iespēja noturēt viedokļu apmaiņu par šo ļoti svarīgo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Gribētu jūs tikai brīdināt, ka tulki pie mums būs vēl astoņas minūtes. Viņi uzkavēsies 8 minūtes ilgāk nekā plānots. Tas nozīmē, ka mums kopā 16 minūtes. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for... Paldies, priekšsēdētājs, saka Maloja kundze. Liels paldies, ka dodat man šo iespēju izteikties par Ukrainas izglītības likumu, jo īpaši minoritā, minoritāšu un reģionālo vietējo valodu kontekstā. Kā jūs zināt, tad tā ir daļa no plašāka reformu procesa, kas notiek šobrīd Ukrainā daudzās nozarēs, un tiek aizvietota um, likumdošana, ko daudzi jau sen uzskatīja par novecojušu un tādu, kas nespēja um, darboties atbilstoši moderniem mūsdienu indikatoriem, piemēram, arī attiecībā uz izglītības sistēmas uzlabošanu. Uh, tiek mainītas gan izglītības programmas, gan arī skolu sistēma šajā reformā, un konkrēti likums arī paaugstinās obligāto izglītību līdz 12 gadiem un sniegs arī zināmu autonomijas iespēju skolām. Ir paredzēts, ka tiks veidota arī izglītības ombuda uh, struktūra, un valdība ir arī apsolījusi palielināt finansējumu šīs jaunās reformas ietvaros. Jūs jau noteikti zināsiet, ka Ukrainā tas tiek uzskatīts par veiksmes stāstu, bet tajā pašā laikā tas ir nodrošinājis arī starptautiskās uzmanības pievēršanu, īpaši saistībā ar 7. pantu un minoritāšu valodu tiesībām. Šeit, manuprāt, ir svarīgi konkrēti norādīt, ka septītais pants, tad, kad tas sākotnēji tika apstiprināts, pirms tas tika skatīts parlamentā, tas bija visai labs satvers izglītībām mazākumtautību valodās gan mm, pamatskolas, gan uh, vidējās izglītības kontekstā, un tur bija normas attiecībā uz vietējo iedzīvotāju grupām, kā arī etniskajām uh, un valodu mazākumu tautību grupām, bet šī redakcija tika visai krietni mainīta, un par to sīkāk stāstīšu. Domāju, ka jūs visi noteikti zināt, ka Ukraina ir ļoti daudzveidīga tauta. Šeit mēs runājam par aptuveni 400 tūkstošiem bērnu, kas iet skolā, kas uh, mācās um, savā valodā. 335 skolas konkrēti, kurās bērni mācās savā valodā. Un ir arī skolas, kur uh, šīs mazākuma tautību valodas tiek pasniegts kā otrā, kā svešvaloda. Un, kā jūs dzirdējāt, Ukraina ir parakstījusi visus starptautiskos um, nolīgumus Eiropas līmenī kā arī veselu virknī divpusēju līgumu, kur arī tiek risināti mazākumu tautību aizsardzības jautājumi. Ukrainas tiesiskais satvers ir balstīts uz veselu virkni pantu konstitūcijā, bet no 92. gada ir arī mazākuma tautību likums, kas tagad tiek pārskatīts. Daudzi eksperti to uzskata par novecojušu, un domā, ka šāds pārskats būtu nepieciešams. Tajā pašā laikā mazākumu tautību valodas līdz šī gada februārim tās regulēja 2012. gada valodu likums. Tas savukārt tika uzskatīts par pretiesisku konstitucionāli tieši šī gada februārī par to par tādu atzina, jo tika uzskatīts, ka pieņemšanas laikā bija sistemātiski, notika sistemātiski procedūras pārkāpumi. Šajā likumā bija paredzēta tātad atrunāta 18 minoritāšu valodu izmantošanu, īpaši tajos reģionos, kur vairāk nekā 10% uh, iedzīvotāju runā šajā valodā, tad, tad, tad, tad tur to varētu izmantot arī oficiālā līmenī. Bet tika uzskatīts, ka tādējādi tiek dota preference tiem reģioniem, kur, piemēram, krievalodīgajiem izdevās sasniegt slieksni. Bet uh, mazākajām, mazāk, tātad šīm valodām tas neizdodas, un uh, šis likums bija arī visai pretrunīgs Maidana protestu laikā. Tad, kad, eh, Eiropas, eh, tad, kad eh, Ukrainas parlaments mēģināja šo likumu atcelt, un gan pagaidu prezidents, gan arī esošais spēkā esošais, pie varas esošais prezidents tomēr neapstiprināja to likumā. Kā jau es iepriekš minēju, likums par mazākumtautību izglītību kā tādu, un pats šis pants, septītais pants, tika grozīts procesa gaitā. Strādājot pie teksta redakcijas, saturs tika mainīts. Pirmkārt, pants nebija slikts, tas tika, piedā, tika piedāvāts to attiecināt arī uz mazākumtautībām, tautībām, iespēja gūt izglītību mazāk tātad šajās valodās paralēli Ukrainas, uh, Ukraiņu valodai tika paredzēts arī atsevišķas uh, tātad skolas, klases, klašu grupas un arī valodu izmantošana pašvaldības un valsts iestādēs. Tas ir tas uh, likums, kas tika piedāvāts uh, minoritāšu grupām konsultāciju gaitā un uh, Cik esmu dzirdējusi no minoritāšu pārstāvjiem, tad esmu saprats, ka kopumā tas bija pieņemams. Pārsvarā to varēja atbalstīt, bet septītais pants, kas pēc tam tika pieņemts, tas bija ļoti atšķirīgs. Pirmkārt, tur tagad ir nodalījums starp uh, vietējām uh, grupām un nacionālajām minoritātēm. Vietējās uh, iedzīvotāju grupas uh, saglabā savas tiesības, kādas tās tikus, tikušas piešķirts, bet etniskajām minoritātēm tagad ir ierobežojums un uh, iespēja apgūt uh, valodu tikai uh, pirmsskolas un pamatskolas līmenī. un kāda jauna norma par uh, mācībām Eiropas Savienības oficiālajās valodās tagad ir iekļauts šajā pantā. Un tas, protams, arī vēl sāsina vairāk šo diskriminācijas aspektu, jo lielākā minoritāšu uh, valoda, mm, nu, krievulodīgie jebkurā gadījumā tad netiktu ietvert šajā normā. Un novērotāji ir arī pamanījuši, ka uh, ir svītrot atsauce uz atsevišķu monolingvālu minoritāšu valodu skolu. Nu, pēc idejas, kā jau mēs dzirdējām, tad sākotnējā likumā bija pārējais periods līdz 20, 2020. gada 1. septembrim. Tagad tas ir ticis pagarināts. Dzirdējām par Venēcijas komisijas ziņojumu. Venēcijas komisija runāja par četriem būtiskākajiem aspektiem. Pirmkārt, viņi norādīja, ka 7. pantā juridiski trūkst precizitātes un skaidrības, jo tas nerunā, neskar jautājumus par uh, aizsardzības iespējām, par teritorialitāti un tā tālāk. Atbilstoši Venecijas komisijai, uh, Šobrīd ir pārmēru lielas iespējas patvaļīgi interpretēt un piemērot šīs normas. Otrakārt, valsts valodas aizsardzība un um, īstenošana. Atbilstoši starptautiskiem standartiem tā ir pieņemama ideja. Kopumā ekspertiem šis jautājums problēmas nerada. Tomēr, un tas ir skaidri noteikts arī satura konvencijā, to nedrīkst veikt tā, ka tas skaitētu minoritāšu valodām un ir jābūt uh, pienācīgam līdzsvaram starp drošības apsvērumiem no vienas puses un tiesībām no otras puses. Trešā lieta no Venecijas komisijas. Viņi uzskatīja, ka ir sarežģīti saprast, kādā veidā 7. panta leģitīvo mērķi patiesībā ir iespējams sasniegt. Pirmkārt, pārējais periods bija par īsu, viņi norādīja, un arī konstitucionālais raksturs šim pantam tika minēts. Un nobeigumā vēl Venecijas komisija ļoti skaidri pauda nostāju par to, ka līdztiesības un pret nediskriminācijas principu ievērošana ir lielā mērā apšaubāma šajā pantā. Tad viņi secināja, ka pienācīgākais risinājums būtu grozīt septīto pantu un padarīt to līdzsvarotāku. Un viņiem bija arī vairākas citas rekomendācijas. Ko es gribēju šeit īpaši minēt par procesu pavisam īsi. Konsultācijas divu gadu laikā, kamēr šis likums tika izstrādāts, notika, bet tās bija tādas nepastāvīgas. Ukrainā pastāv īpaša sistēma ar um, pārstāvjiem visās iestādēs, un šis ir 9. gada uh, likums, kas nosaka pilsoniskajai sabiedrībai ir pieeja patiesībām šīm um, apspriedēm, bet pārsvarā tur ir 35 dalībnieku ierobežojums un bieži vien uh, etniskās un mm, na nacionālās uh, minoritātes ir grūti ievēlēt šajos amatos, lai šī pārstāvniecība tiktu nodrošināta. Tādēļ iespējas it kā ir, bet pēc idejas tika apstiprināta parlamentam uh, uh, nosūtītā versija, bet pēc tam atklājās, ka bija pārsteigums, ka tā versija, kas tika pieņemta pēc tam, bija atšķirīga. Nu, tagad izglītības ministrija, protams, ir uh, nāks klajā ar ļoti ambiciozu ceļu karti šo likumu īstenot. Esmu runājusi ar izglītības ministrijas pārstāvjiem Viņi tagad pēc tam ir konsultējušies pēc šī gada septembra, ir notikušas konsultācijas arī reģionā, un to es saku tādēļ, ka tie ir tie reģioni, kur bieži vien konsultācijas ir vissarežģītākās gan iestādēm, gan arī minoritātēm pašām. Esam ar Eiropas padomes uh, atbalstu pētīju šo jautājumu. Vasarā notika vairāk pētījumi. Skatījāmies, kas notiek ar konsultācijām ar uh, nacionālajām un minoritāšu grupām attiecībā uz šo konkrēto likumu gan pirms pieņemšanas, gan arī pēc īstenošanas. Abi pētījumi, uz kuriem atsaucos šobrīd, nāca klajā rekomendāciju lielā mērā uzlabot kons inst konsultāciju institucionalizāciju, jo iepē, īpaši vietējā un reģionālā līmenī Ukrainā. Un mums prieks redzēt, ka Eiropas Savienības ikgada rīcības plāns 2018. gadam arī atbalsta uh, dažus no šiem centieniem izstrādāt šo jomu. Starptautiskā dimensija, protams, arī šeit ir ļoti svarīga kā jūs visi apzināties, tad pēc 89. gada Eiropas uh, minoritāšu aizsardzības režīms tika izstrādāts kā reiz ar mērķi, lai novērstu to, ka šos jautājumus nevar konkrēta valdība izmantot sev par labu manipulācijās. Un arī pēc augstā kara beigām un um, Dienvidslāvijas un um, padomju bloka sairšanas. Šie ir tie, tātad tika izstrādāti šie tiesiski saistošie likumi, kā reiz ar mērķi nodrošināt to, ka šie jautājumi tiek skatīti daudzpusējā veidā. Nu, var no vienas puses uzslavēt Ukrainas valdību par to, ka viņi nodeva šo likumu Venēcijas komisijai, no otras puses varam teikt, ka tas bija par vēlu. Tas būtu bijis jādara vēl pirms tas tika parlamentā apstiprināts. Cienīgāks žests būtu bijis um, tātad grozīt atbilstošo komentācijām uzreiz. Par divpusējo dimensiju runājot attiecībā uz šiem jautājumiem, bieži vien ir tā, ka divpusējās sarunas notiek. Protams, nevienmēr starptautiskā kopiena to vērtē pozitīvi, bet tā ir. Un kā nu pat dzirdējām, bija vesela virkne valstu, kaimiņu valstu Ukrainai, kas iesniedza savas, savus iebildumus, izmantojot šos divpusējos kanālus.